Yes, we start a meeting. Welcome all of you. Sāksim sanāksmi. Esiet sveicināti. Vēlos īpaši sveikt divus jaunus locekļus komitejā. Mihaila Šoidrova, Eiropas Tautas partijas grupa. Viņi ir aizvietotāji mūsu komitejā. Vai jūs esat šeit? Atsimredzot, nē. Tāpat vēl viena aizvietotāja no sociāldemokrāta grupas, Eva Kailī kundze. Vai jūs esat šeit, Eva? Arī laikam vēl nav atnākusi. Abi sveicam mūsu vidū tad divus šīs aizvietotājas mūsu komitejā. Mums ir daudz viesu šodien šeit. Makintājers kundze ir uzaicinājusi 14 juristu grupu no Birmingemas uh, juristu sabiedrības. Nezinu, vai viņi jau ir ieradušies. esmu gandrīz pārliecināta, ka šeit ir Šona Saimona eh, no sociāldemokrāta grupas uzaicinātā viesu grupa. Viņa uzaicinātā delegācija ir no Britu arotbiedrības, viņi ir kļuvuši par e, upuri tā sauktais zviedru atkāpēji. Un es kā zviedru priekšsēdētāju šajā komitejā teicu, ka mums ir kopīgas intereses. Un tā kā sveicu jūs šeit, ā, jūs tur sēžat. Esat sveicināti šeit. Tāpat arī studenti ir mūsu vidū no l'Institut Reģional de Travalier Socio de Potier. Viņus ir uzaicinājusi Morina Šartie kundze, viņi gan laikam ieradīsies rītdien tikai. Tas arī viss pie paziņojumiem. Par trešo punktu daži vārdi. Tas vēl ir pie paziņojumiem. Mūsu kopīgā uzklausīšana par izglītības sistēmu reformu Eiropā kā veidu, kā apkarot eh, eh, agrīnu skolas pamešanu, bērnu nabadzību un jauniešu bezdarbu notiks 26. februārī 15. Tātad ir iecelti eksperti, kas pārstāvēs mūs. Un tad lēmums ir tāds, ka Lars Tiersa kungs un Kristian Morabito kungs, tāpat arī doktors Haralds Vēbers būs uzaicināti. Eh, viņi būs trīs nodarbinātības eksperti saskaņā ar vienošanos, kas mums ir ar kultūras eh, komiteju. Un viņi ir izvēlējuši savu ekspertus Johannes Akserkungs un Teodoro Vasiljevkungs. Varbūt man nevajadzētu to skaļi teikt, bet nu, tas nozīmē, ka pieci vīrieši. Un tas nav pieņemami nākotnē. Ja es joprojām vadīšu šādu sanāksmes, nu nevar būt, ka visi pieci eksperti ir vīrieši. Tātad centīsimies arī atrast sievietes, ko nominēt šādai dalībai. Vēl dažas lietas par Eiropas parlamentāro nedēļu. 3. un 4. februārī tā notiks. Notiks divi pasākumi. Sarparlamentārā sanāksme par Eiropas pusgada cikliem 2014. un 2015. gadam un starparlamentārā konference par ekonomisko pārvaldību Eiropas Savienībā. Un kā daļa no šī pasākuma mūsu komiteja organizēs starpparlamentāro komiteju sanāksmi 3. februārī no 11.15 līdz 13. Un koordinātori ir izlēmuši par šādu divu tematu iekļaušanu darba kārtībā. Pirmais - nodarbinātība un sociālo indikātoru salīdzinošā tabula makroekonomisko nelīdzsvarotību procedūrā, ņemot vērā jauniešu bezdarbu. Un otrkārt, komisijas investīciju plāna ietekmi, tā skaitā Eiropas strateģisko ieguldījumu fonda un jauniešu nodarbinātības mērķu ietekme uz darba vietu izveidi. Darba kārtība tiks iz, jums izsūtīta tuvākajās dienās. Ceru, ka jūs apmeklēsiet šo komitejas īpašo sanāksmi kur mēs apspriedīsimies un sadarbosimies ar mūsu draugiem nacionālajos parlamentos. Ja nav nekādi iebildumi attiecībā uz protokolu, sanāksmē 1. un 2. decembrī, tad šo protokolu uzskatām par apstiprinātu. Paldies! Ejam tad tālāk. Ceturtais darba kārtības punkts. Un pievēršos mūsu viesim, man blakus. Tas ir Latvijas labklājības ministrs. Šobrīd viņš pārstāv jauno prezidentūru. Esiet sveicināti šeit. Lūdzu, dodu jums iespēju prezentēt sevi, un esam eh, nepacietību gaidījuši dzirdēt par jūsu programmu, Jūsu prezidentūra notiek tādā laikā, kad ir visdažādākās krīzes, dažādas problēmas, izmisums cilvēkiem Eiropā. Un tāpat laikā mums ir iespējas, iespējas tiešām panākt atšķirības, panākt uzlabojumus. Lūdzu, vārds jums. Jā, paldies. <clears throat> cienījumā priekšsēdētājs kundze, cienījumās e, deputātes, godājumie deputāti, dāmas un kungi. Esmu pagodināts par iespēju šodien ar jums pārunāt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības e, padomē prioritātes un programmu nodarbinātības un sociāla, sociālās politikas jomā. <clears throat> Savā uzrunas ievadā informēšu par Latvijas prezidentūras po politiskajām prioritātēm nodarbinātības un sociālajā politikā. Pēc tam minēšu Eiropas Savienības likumdošanas iniciatīvas, par kurām ceram uz veiksmīgu sadarbību ar Eiropas parlamentu, lai vienotos par to pieņemšanu. Savukārt noslēgumā īsumā pieskaršos Latvijas prezidentūras iecerēm attiecībā uz uh, Eiropas semestra norisi. Nodarbinātības un sociālās politikas jomā Latvijas prezidentūras vadošā prioritāte ir iekļaujoša un ilgspējīga līdzdalība darba tirgu. Šādu prioritāti esam izvēlējušies, jo tā aptver nepieciešamību veicināt nodarbinātību un dažādu bezdarbam pakļauto sociālo grupu iekļaušanu, kā arī cīņu pret eh, nabadzību saskaņā ar Eiropa 2020 stratēģijas mērķiem. Eiropa 2020 stratēģiju mērķu sasniegšanā Eiropas Savienībā kopumā pašlaik nav vērojams progress, lai arī dalībvalsts situācijas atšķiras. Attiecībā uz mērķi sasniegt 75% nodarbinātības līmeni vīriešiem un sievietēm vecuma grupā 20 līdz 64 gadiem pēdējā gada laikā vērojams lēns progress. Savukārt attiecībā uz nabadzības mazināšanas mērķi situācija nav uzlabojusies. Tāpēc centieni veicināt nodarbinātību un mazināt nabadzību ir mūsu dienas kārtībā. Diskusijās par iekļaujošu un ilgspējīgu dalību darba tirgu Latvijas prezidents uztver, uzsver darba vietu kvalitāti. Ir svarīgi, kādas jaunas darba vietas tiek radītas, tajā skaitā ieviešot nodarbinātības, izaugsmas un investīciju pakotni. Tāpat mēs uzsveram atbalstu pasākumu un to efektivitāti dažādu riska grupu vieglākai piekļuvai darba tirgumu. Diskusijām par šiem jautājumiem Latvijas prezidentu februāra sākumā rīkos Nodarbinātības komitejas un Sociālās aizstardzības komitejas kopīga konferenci. Ar abu komiteju līdzdalību mēs sagatavosim arī padomas secinājums pieņemšanai Nodarbinātības sociālās politikas veseli, veselības un patērētāju lietu ministru padomas marta sanāksmē. Secinājumos iet, ietversim konkrētus aicinājumus dalībvalstīm un Eiropas komisijai par to, kā veidot iekļaujošākus un labāk funkcionējošus darba tirgus. Attiecībā uz darba vietu kvalitāti esam uzsākuši darbu, lai sagatavotu pieņemšanai EPSCO marta sanāksmē padomas secinājumus par darba aizsardzību. Secinājumi balstīsies uz Eiropas komisijas 2014. gadā publicēto darba aizsardzības stratēģiju. Mēs koncentrēsimies uz jauniem izaicinājumiem nozarē, piemēram, jauni darba vidas riski, slimību profilakse, dažādas nodarbināto grupas, informācijas izplatīšana un atbalsts maziem un mikro uzņēmumiem. Vēlos uzsvērt, ka darba aizsardzībai ir arī ekonomisks iegumums, kas palīdz uzņēmumiem un dalību valstu ekonomikām kopā, kopumā uzlabot ražīguma rādītājus. Katrs darba aizsardzībā ieguldītais 1 eiro atgriežas uzņēmumā vismaz kā 1,6 eiro, pateicoties veiktajai darbinieku slimības profilaksei. Tāpēc darba aizsardzība ir jāskat kā investīcijas, nevis kā izdevumi. Darba aizsardzības kontekstā, saskaroties ar darbspēku nove, novecošanas izaicinājumiem un nepieciešamību saglabāt darbiniekus ilgāk aktīvus darba tirgu, Svarīgi ir atbilstoši gados vecāku darbinieku vajadzībām pielāgot darba vietas un darba organizāciju. Arī piemēroti preventīvi pasākumi jaunajiem darbiniekiem un darba aizsardzības kultūras veicināšana ir būtiska ilgspējīgai līdzdalībai darba tirgū. Eiropas Savienību <clears throat> vēl joprojām satrauc augstais jauniešu bezdarbs, kas vecuma grupā Līdz 25 gadiem vidēji Eiropas Savienībā pārsniedz 20%. Atsevišķās dalību valstīs tas ir pat 50%. Pēdējo divu gadu laikā ir daudz paveikts, lai jauniešu situāciju risinātu, galvenokārt ar jauniešu garantijas palīdzību. Šobrīd visas val dalību valsts ir iesniegušas savus jauniešu garantiju plānus. Šis jautājums nav zaudējis aktualitāti Tomēr Latvijas prezidentūra vēlas pie, pievērst pastiprinātu uzmanību arī citām riska grupām, kuru situācija ir tikpat satraucoša kā jauniešu bezdarbs. Tas attiecas uz ilgstošiem bezdarbniekiem un personām ar invaliditāti. Attiecībā uz ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanu arī Eiropas komisija šogad plāno publicēt savu iniciatīvu. Aptuveni 50% No visiem bezdarbniekiem Eiropas Savienībā ir ilgstošie bezdarbnieki. Savukārt nodarbinātības līmeņa atšķirības starp personām ar invaliditāti un bez invaliditātes ir 20%, vairākās dalībvalstīs pārsniedzot pat 30%. Tāpēc īpašu uzmanību Latvijas prezidentūra pievērsīsies invaliditātes politikai, lai dotu jaunu impulsu centieniem stiprināt Eiropas Savienības apņemšanos, sekmēt personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas. Šā gada mājā Rīgā esam iecerējuši sarīkot augsta līmeņa tikšanos par invaliditāti. Diskusijās pievērsīsimies tādiem jautājumiem, kā nodarbinātības iespējas un bērnu ar invaliditāti tiesības, īpaši saistībā ar iekļaujošas izglītības jautājumiem kas ir ceļš uz nodarbinātību un patstāvību. Prezidentūras pasākumu kal kalendārs ietver arī konferenci par deinstitucionalizāciju un sociālās aprūpas politikas attīstību Eiropā. Šajā konferencē plānotas ekspertu diskusijas par vispiemērotākajiem risinājumiem, kā nodrošināt neatkarīgu dzīvu personām ar invaliditāti. Tas veicinātu arī pozitīvu sabiedrības attieksmi pret bijušo institūciju klientu integrāciju sabiedrībā. Tāpat pievērsīsim uzmanību bērnu institucionālās aprūms, aprūpas problemātikai. Vakar ar jūsu kolēģiem Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejā jau pārunājām Latvijas prezidentūras prioritātes dzimumu līdztiesības jomā. Taču arī jūsu komiteja vēlos informēt par uh, Latvijas prezidentūras plānotajiem padomas secinājumiem par sieviešu un vīriešu saņemto pensiju apmēra atšķirībām, kas būs EPSCO jūnija sanāksmes darba kārtībā. Padomas secinājumos koncentrēsimies uz atšķirību cēloņiem un to novēršanu, lai veicinātu dzimumu līdztiesību, darbu un ģimenes dzīves saskaņošanu un mazinātu nabadzību vecumdienās. Uzskatu, ka šie padomu secinājumi aizsāks arī plašākas diskusijas par vecumu pensiju pietiekamību. Par šo jautājumu Eiropas komisija pašlaik izstrādā ziņojumu sadarbībā ar Sociālās aizsardzības komiteju. Visu iepriekš minēto Latvijas prezidentūras īst, ieceru īstenošanai saredzama nepieciešamība ciešāk iesaistīt sociālos partnerus un pilsonisko sabiedrību kopumā. Esam iecerējuši arī neformālās EPSCO laikā sadarbībā ar trio partneri Luksemburgu pievērsties sociālā dialoga tematikai. Mēs arī turpināsim mūsu otras trio partneres Itālijas aizsākto praksi aicināt sociālos partnerus piedalīties visās neformālās EPSCO diskusijās. Papildus arī Latvijas sociālie partneri Latvijas prezidentūras ietvaros plāno organizēt pasākumus sociālā dialoga stiprināšanai. Pievēršoties leģislatīvai darba kārtībai, vēlos uzsvērt, ka Latvijas prezidentūra cer uz sekmīgu sadarbību trialogos ar Eiropas parlamentu, lai pieņemtu vairākus Eiropas Savienības tiesības aktus, jo īpaši tas attiecas uz nedeklarētā darba platformu, kā arī uz jūrnieku darba tiesību direktīvu un Euras regulu. Lēmumu par Eiropas platformas izveidi nedeklarētā darba novēršanai redzu kā Latvijas prezidentūras prioritāti sarunās ar Eiropas parlamentu. Nedeklarētais darbs nodara nopietnu kaitējumu darbiniekiem, uzņēmumiem un visai sabiedrībai. Tam ir negatīva ietekme attiecībā uz ražošanu, konkurenci, darba vietu kvalitāti, prasmi attīstīšanu, mūža izglītību, un, protams, budžeta ieņēmumiem. Visas dalībvalsts piedalīsies platformas darbībās, kas būs nozīmīgs līdzeklis pārrobežu sadarbībai Eiropas Savienības līmenī. Padome atbalsta komisijas priešlikumu, un mēs esam gatavi uzsākt sarunas ar Eiropas parlamentu. Latvijas prezidentūra ir gatava sarunām ar Eiropas parlamentu arī par jūrnieku darba tiesību direktīvas priešlikumu kas paredz sniegt jūrniekiem tādas pašas informēšanas un konsultēšanās tiesības visās Eiropas Savienības dalību valstīs kā sauszemes darbiniekiem. Tādējādi tiktu nodrošināta godīgāka konkurence zvejniecības un kuģniecības nozarēs. Pēc diskusijām, kā arī konsultācijām ar sociālajiem partneriem, padomē pagājušā gada decembrē vienojās par priekšlikumu. Uzskatu, ka padoms vienošanās ir arī pietiekami elastīga, lai ņemtu vērā kudniecības nozars īpašo raksturu. Latvijas prezidentūra vēlas uzsākt sarunas ar Eiropas parlamentu, lai panāktu vienošanos par direktīvas pieņemšanu. Tāpat vēlos minēt priekšlikumu Eures regulai, par kuru padomu vienojās decembrī. Eures reforma ir svarīga darbspēka mobilitātes uzlabošanai un nodarbinātības veicināšanai Eiropas Savienībā, labāk informējot par pieejamām brīvajām darba vietām. Tāpat saredzam eures sniegtās iespējas saskaņot darba meklētāju kompetences un prasmes ar darba tirgus vajadzībām. Latvijas prezidentūra cer uzsākt sarunas ar Eiropas parlamentu arī šajā jautājumā. Un tagad īsi informēšu jūs par Latvijas prezidentūras iecerēm attiecībā uz Eiropas semestri, kur mēs esam apņēmušies nodrošināt raitu, labi koordinētu norisi, kā arī visu iesaistīto pušu kvalitatīvu līdzdalību. Latvijas prezidentūra veltīs īpašu uzmanību diskusijām par jaunajām nodarbinātības vadlīnijām. Nodarbinātības vadlīnijām ir būtiska loma nodarbinātības un sociāla aspekta līdzsvarošanai ar makroekonomiskajiem un finanšu jautājumiem. Esmu pārliecināts, ka arī jūsu komiteja šim jautājumam pievērsīs lielu uzmanību, un mēs gaidīsim jūsu viedokli. Papildus vēl vēlos minēt, ka Latvijas prezidentūra atbalsta EPSCO sagatavošanas komiteja centienus sekmēt to darba efektivitāti Eiropas semestra procesos. Tāpēc Latvijas prezidentūra, ņemot vērā Nodarbinātības komitejas un Sociālās aizsardzības komitejas iniciatīvu, virza priekšlikumu atjaunotiem padomas lēmumiem par abu komiteju izveidi. Ceram, ka vienošanos varēsim panākt Latvijas prezidentūras laikā. Un noslēgumā vēlos izmantot iespēju un pateikties Eiropas komisijai un Eiropas Savienības aģentūrām, kā arī sociālo partneru un nevalstiskajām organizācijām par to ieguldījumu Latvijas prezidentūras programma, programmas nodarbinātības un sociālās politikas jomā veidošanā. Īpaši paldies Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondam, Eiropas dzimumu līdztiesības institūtam, Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūrai un pamatiesība aģentūrai. Paldies par uzmanību. Centīšos atbildēt uz jūsu jautājumiem par Latvijas prezidentūras iecerēm. Thank you, minister. Paldies, ministra kungs, par šo ievada uzrunu. Tagad jūs dzirdēsiet komentārus un jautājumus. Un sākumā došu vārdus politisko grupu koordinatoriem divas minūtes katram. Iešu pēc saraksta, saraksts ir garš. Daudzi cilvēki vēlas uzdot jums jautājumus. Moranšo Tiekundze ir pirmā Eiropas Tautas partijas vārdā lūdzu. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Liels paldies, priekšādātājs kundze, liels paldies par jūsu uzrunu un liels paldies par jūsu izklāstu par jautājumiem, kas jums šķiet ļoti nozīmīgi. Arī eh, tādā ziņā, ko mēs daram šeit, mūsu komitejā. Uh, Man ir divi komentāri attiecībā uz nodarbinātības problēmām, un es gribētu vērst jūsu uzmanību šīm problēmām. Jūs pieminējāt jauniešu bezdarbu un ehm, jauniešu garantiju, kas ir ļoti nozīmīga, lai varētu eh, šīs programmas īstenot dalībvalstīs. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz ļoti specifisku jautājumu. Pašlaik no 25 līdz 30 gadiem šajā eh, vecumā ir uh, ļoti daudz eh, bezdarbnieku, un tikpat daudz bezdarbnieku ir arī vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Īstenībā universitātes studiju pagarināšana uh, nomaskē to, ka šie jaunieši uh, ir bezdarbnieki. Ko jūs esat iecerējuši darīt prezidentūras laikā, lai vērstos pret šo problēmu? Tātad īstenībā uh, no 15 līdz 30 gadu vecumā šo jauniešu bezdarbnieku ir daudz vairāk nekā no 15 līdz 25 gadiem. Ko jūs darīsiet, lai viņi varētu iekļauties profesionālajā dzīvē? Un vislabākais rīks šeit būtu apmācība. Ko jūs konkrēti esat uh, iecerējis darīt, lai uh, cilvēki apgūtu kvalifikāciju, lai mācību beigās viņi būtu ar konkrētām prasmēm? Ja šāda kvalifikācija nav, tad tas ir ceļa sākums ļoti ilgstošam bezdarbām. Trešais punkts. Jūs runājāt par eh, mūža izglītību. Šeit es gribētu vērst jūs uzmanību uz to, ka ir eh, jāņem vērā pieredze, tā ir jāvalidē. Sociālajie partneri norāda uz to, ka mums vajadzētu strādāt pie šī jautājuma. Tātad vajag eh, apstiprināt šīs kompetences un šo pieredzi uh, ir skaidrs, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas jau ir bezdarbnieki, un vajadzētu viņiem nodrošināt darba vietu mobilitāti, vajadzētu nodrošināt, lai viņi atkal neatgriežas bezdarbā. Vēl gribētu pieminēt sieviešu un vīriešu līdztiesību. Gribētu vērst jūs uzmanību uz to, ka eh, krīze ir panākusi to, ka sievietēm vairs nav darba. Kādus mērķus jūs šeit esat sev noteicis? Jūs eh, pieminējāt arī likumdošanas institīvas, un es esmu uh, atbildīga par eh, ziņojumu par jūrniekiem. Un es gribētu zināt, ko jūs esat iecerējis darīt jūs prezidentūras laikā pie šiem jautājumiem. The... Paldies! Sociāldemokrāta pārstāvja vārds Štāņģuks kundzei. Lūdzu. Šķiet, ka bez mikrofona runā Štainrukas kundze, diemžēl nevar neko dzirdēt. Jā. Vielen Dank. Paldies, ministra kungs. Mums ir rakstisko, tātad eh, programmu Nu, es nedaudz vīlusies par, par eh, arī tev jūsu tātad muskajiem skārģiem, es biju nedaudz cerīgāk, tā kā, jo Žans Klauds Junkais pieminē eh, tādu 3A sociālajā Eiropā, 3A modeli tā sacīt, un nu, to sagaida arī cilvēki. Visaugstākā reitinga tātad politiku, vienmēr sakot, un uh, Un cīņa, cīņa pret sociālo dempingu viena no lietām, ko, ko mēs, eh, par ko mēs cīnāmies, vai, teiksim, konkurences pēdījās attiecībā uz lētām darba vietām. Lūk, un kā Latvijas prezidentūra konkrēti grasās pret to cīnīties? Jā, konferences bijušas nemazums jau, jā. Ja? Mums rīcībā daudz konkrētu faktu un, un piemēru, kur tad lietas nogājušas greizi, tā teikt, un tā tālāk. Tad, tad, tad nosūtīšanas direktīva, sezonas darbinieku direktīva un tā tālāk, kur. Um, kur um, jārēģinās ar cilvēku problēmu un tā. Bet otra tēma ir uh, cīņa pret ilgtermiņu bezdarbu, ko jūs arī tā kā pieminējāt, un komisija arī gatavo tur dažādas aktus par šo tēmu. Ilgtermiņu bezdarbs uh, sev nes līdz arī sociālās problēmas, protams. Seks kopēji sabiedrībai, bet tā ir viena joma, kurā vajadzētu konkrēti un ātri rīkoties. Un pēc tā gadījumā tas atstās smagas sekas arī uz citām sociālajām nomām. Jūs teicāt, ka vakardien kopā ar kolēģiem un kolēģiem no, no tātad cilvēku līdztiesības komitejas runājāt un it kā signalizējāt, ka, ka jūs vēlaties panākt vienošanos ar, ar, ar padomi. Un, tā ir, zināms, tāds, tāds spiediens vērojams, sociālais dialogs mums kā šai uh, Uh, komiteja ārkārtīgi svarīgs. Un tātad sociālajie, sociālajie partneri tā kā vienojušies savā starpā, tad es pieņēmu, ka arī padomu savu, arī pieņems uh, sociālo partneru viedokli. Un uh, es domāju, ka tas ir pelnīgs šī, šīs komitejas, ne tikai CES komitejas uzmanību. Paldies! Hārkings kundze, kas pārstāv vārdu grupu, lūdzu. Paldies, pirmā kārtām vēlos tiesnīgs sveikt ministru kungu šeit mūsu rindās. Prieks jūs redzēt. Atvainojos, ka nedaudz tā kā aizkavējos. Nebija tas speciāli, protams, bet nu tā gadījās. Tā kā drusciņ pašā, pašu sākumu, jūs prezentācijas sākumu nokavēju, bet uh, mana kolēģi tam man paškas priekšā, kas tur, kas tur bija un kā. Daži jautājumi. Jūs pieminējāt eures eh, regulu kā vienu no prioritātēm. Man te bija saruna nesen ar vienu no maniem, manām kolēģiem, ar Martīnu. Un viņi sacīja, ka viņi nesen te ir piestrādājis pie šī jautājuma. Un izskatās, ka tur vēl ir būtiskas barjeras tomēr attiecībā uz informēšanu, valodu barjeras tāpat arī, kā arī sastarpējā kvalifikācija atzīšana ir nu, tāds līdz kā neatrisināts jautājums. Tā kā vēlas to pavaicāt jūs viedokšies sakarā, ko tad varēja darīt, lai nodrošinātu, ka Eures portāls um, darbojas sekmīgi, jo man aicināja esošā informācija liecina par to, ka vismaz dažos gadījumos nu, šis portāls īsti nefunkcionē. Izstrādāt jauniešu garantiju, jauniešu pēcdarbu. Vai jūs aicināt dalību valsti savlaicīgi piešķirt eh, līdzekļus, tātad frontloading līdzekļiem eh, piešķirt jau šajā, šajā jomā, tātad, lai, lai garantijā būtu pietiekami līdzekļi vai laikā? Jūs minējāt tālāk normatīvis um, politiku, aģentūru, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem, eh, beidzot būtisku pētījumu tagad par dažādiem nodarbinātības uh, piektajām Eiropām, domāju, kaut kas februārī, laikam, to laidīs klajā. Un vai tā ir daļa no jūsu darba arī, vai jūs to ņemsiet vērā savā darbā, tātad šo te nu, dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu veikumu. Jūs pieminējāt arī vienlīdzīgas iespējas un cilvēkus ar personas ar invaliditātēm, ko konkrēti jūs grasāties darīt, kādas spec specifiskas konkrētas institīvas jūs grasāties virzīt, lai nodrošinātu to, ka um, personām ar invaliditāti ir vienlīdzīgas iespējas. Jūs šķiet pieminējāt, ne, pat gan nedzirdēju, bet ko es sacīju, ka par uh, izsālu aprūpi bērniem ar uh, invaliditāti. Ko, ko jūs izveicat šai sakarā, jūs varat paskaidrot? Nu, mēs pēdējot uh, par Eiropas semestri, par to, kā uzlabot šī procesa kārtu, un tā jūs sacījāt, ka uh, normatīvas atlīnijām jābūt sabalansētām, līdzsvarotām ar uh, makroekonomiskiem finanšu jautājumiem. Nu, un, un kā jūs grasāties to panākt? Paldies, Likjotis kungs, kas pārstāv goja e Kaiso grupu. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Υπουργέ, να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου εδώ. Paldies, ministra kungs, es arī vēlētos jūs sveikt mūsu vidū. Bezdarbs Eirozonā, jo īpaši jauniešu vidū, ir uztraucošā situācijā. Neoliberālā politika noved pie tā, ka uh, rūpniecība krītas un ļoti daudz cilvēku krims nabadzībā, jo iepiši dienvidos. Darba tirgus kļūst arvien neregulētāks. Es domāju, ka pašlaik jau tiek pārkāptas cilvēktiesības. Kolektīvā koplīguma slēgšana arī tiek apdraudēta. Ņemot vērā mobilitāti Eiropas Savienībā, mēs saskaramies ar krīzi tirgus regulēšanā. Tāpat arī ir ļoti lielas valsts investīcijas ļoti daudzās ekonomikas nozarēs. Tas ir vienīgais veids, kā radīt darba vietas un nodrošināt sociālo izaugsmi. Iespējams, ka Junker plāns šo situāciju vēl pasliktinās. Diemžēl jūsu prezidentūras prioritātēs jūs nemēģinat kaut kādā veidā pārtraukt taupības politiku, kas īsnībā ir novedusi pie šīs smagās situācijas? Ko jūs darīsiet, lai mēs varētu atbalstīt dzīvotspējīgu darba tirgu? Šķiet, ka politika, kas līdz šim ir tikusi īstenota, nav nesusi gaidītos rezultātus. Man ir jāsaka, ka Eiropas semestris veicina tādu politiku, kas ir sadrumstalota un kas grauj eh, sabiedrību. Jūs runājāt par darbinieku veselību un drošību. Taupības politika noved pie ļoti riskantiem darba apstākļiem, un tā nekādā veidā nenodrošina labāku veselību un drošību darba ņēmējiem. Vienīgais veids, kā to nodrošināt, ir veicinot sociālo dialogu Tieši tāpēc, ministra kungs, jūsu prezidentūras laikā es gribētu zināt, kā jūs nodrošināsiet, lai tiktu veikts patiešām īsts sociāls dialogs, kas nestu jūtamus rezultātus dalību valstīs. Paldies! Tagad dodu vārdu Džīnai Lambertei no Zaļo grupas. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Liels paldies arī ministram par prezentāciju. Mani ļoti iepriecināja tas, ka jūs runājāt par darba vietu kvalitāti. Es eh, gribētu arī dzirdēt, no kurienes jūsuprāt radīsies jaunas darba vietas. Mēs runājam, piemēram, par eh, zaļām ekoloģiskām darba vietām, par resursu efektīvām darba vietām, par tādām darba vietām, kas atbilst zema oglekļa ekonomikai. Es gribētu zināt, vai jūs arī par to esat domājis. Jūs pieminējāt arī veselības un drošības stratēģiju, un jo īpaši aizsardzību un jaunatni. Es gribētu zināt, vai jums ir šeit kādi konkrēti priekšlikumi. Mēs eh, redzam, ka arvien vairāk ir tādu darba vietu, kas nav ilgtermiņa, tie ir īsa laika līgumi, un kāda apmācība būtu vajadzīga, lai cilvēki varētu tikt galā ar šāda veida darba tirgu un kā varētu paaugstināt drošību un veselību. Cilvēki galu galā meklē, um, darba, ņēmē, darba devē meklē tādus cilvēkus, kas jau ir apmācīti. Jūs runājāt arī par ilgspējīgu darba tirgu. Mēs redzam, ka daudzās dalībvalstīs um, palielinās plaisas darba tirgu, ir ļoti augsti apmaksāts, um, augsti kvalificēts darbs, un ir zemu apmaksāts, zemu kvalificēts darbs. Un īsnībā pazūd šie vidējie eh, darbi, vidējā līmeņa darba vietas. Kā jūsuprāt, jaunās investīciju paketes un plāni varēs atrisināt šo problēmu, tā lai cilvēkiem nenāktos strādāt šajā uh, zemi kvalificētajā un zemi apmaksātajā sektorā? Thank you and, uh... Paldies! Pēdējais runātājs šajā jautājuma kārtā ir Agies kundze no EFDD grupas. <clears throat> <clears throat> Paldies, priekšādētāji. Es vēlētos sveikt ministru mūsu vidū. Es arī vēlētos novēlēt visu to labāko Latvijas prezidentūrai. Ceru, ka jums klāsies labāk nekā iepriekšējai Itālijas prezidentūrai. Nebūtu jauki, ja mēs uh, izšķērdētu vēl sešus mēnešus Eiropā. Lasot jūsu programmu, man radās vairākas šaubas. Jūs liekat lielu uzsvaru struktūra reformām. Ja mēs paskatāmies uz Grieķijas piemēru, un ja mēs eh, papētam politiku, kas eh, ir uzspiesta tāda, tādām valstīm kā Grieķija, tad eh, struktūra reformas īstenībā nav devušas labus rezultātus. Šīm valstīm nav izdevies izkļūt no situācijas, ko var saukt par stagnāciju un deflāciju, absolūtu mobilitātes trūkumu darba tirgū un ārkārtīgi augstu bezdarba līmeni. Man ir vēl viens komentārs. Jūs runājāt par iekļaušanu. Es gribētu zināt, kādu sociālās aizsardzības politiku jūs veicināsiet. Mums nav nekādu sociālās aizsardzības pasākumu, lai mēs palīdzētu darbiniekiem tad, kad viņi zaudē savu darbu. Un arī tad, kad viņi strādā. Šeit es eh, runāju par minimālām garantijām, eh, par tādu kā pilsoņu algu Eiropā. To sauc par tādu kā dzīves uh, algu. Jūs pieminējāt arī Eures projektu. Šeit ir ļoti daudz trūkumu. Mums šķiet, ka par šo projektu nav sniegts pietiekami daudz informācijas par to netiek pārāk daudz runāts. Informācija, kas ir pieejama, ir ļoti nekvalitatīva. Ir ļoti liels pieprasījums, bet, diemžēl, apmierinātība nav pārāk augsta. Gribu runāt arī par mobilitāti. Vai tas varētu būt kaut kas vairāk par tikai pienākumu? Dažās valstīs eh, vienīgā alternatīva jauniešiem, lai atrastu darbu, ir atstāt savu valsti, vai arī viņiem ir jāakceptē tādas darba vietas, kurās vispār nav nekādas darba aizsardzības. Paldies, šis ir pirmais jautājuma bloks. Un mēs pat tiešām vēlamies dzirdēt jūsu komentārus un atbildes uz visiem šiem jautājumiem. Lūdzu, dod jums vārdu. Jā, paldies. Jautājumi bija Eh, ļoti daudz, un es mēģināšu šobrīd apkopot un mēģināšu atbildēt uz tiem uh, uzdotajiem jautājumiem. Uh, pirmām kārtām droši vien, ka es pieskaršos jauniešu nodarbinātībā, jauniešu garantijā. Kā es minēju arī uh, savā uzrunā, tad šobrīd sākās jauniešu nodarbinātības aktīvā daļa, sākot ar šo gadu, jo mm, šobrīd visas dalība valsts ir iesniegušas savus plānus. Uh, ir dažādi plāni. Es varu pateikt, ka uh, Latvijā šie uh, jaunieši, kuriem ir paredzētas uh, garantijas, jauniešu garantijas, ir vecumā līdz 29 gadiem, faktiski nosadzot arī to grupu, uh, kas ir no 25 gadiem līdz 30 gadiem. Uh, līdz ar to pieļauju, ka tas Uh, ir arī vairākās citās dalību valstīs. Protams, uh, mēs esam analizējuši arī to situāciju, uh, kādas ir pieejamās vakāns, kādas ir darba vietas, un tāpēc tas uzsvars man arī bija, kad ir jāveic šī padziļinātā vakanču izpēte, jāvērtē ir darba vietu kvalitāte, it sevišķi tas ir uz uh, vakancēm, kas ir uh, zemāk atalgotu darba vietu gadījumā. Kvalitīvu uh, vakanču gadījumā, protams, jāņem vērā arī tas, kāda mums ir šī kopējā globalizācijas ietekme. Kas attiecās uz prasmju neatbilstību, tad, jā, darba tirgus šeit arī caurskatāmībai un nodarbinātības dienesta efektīvākam darbam, manuprāt, ir nozīmīgi grozījumi euras regulā, kas pašlaik ir arī, protams, darba kārtībā, kā es minēju arī runā, kā padome ir šo mm, regulējumu apstiprinājusi un tā, turpmākais darbs, protams, mums ir sadarbībā ar parlamentu, lai mēs šo regulējumu varētu virzīt uz priekšu. Pilnīgi piekrītu izskanējušam, kad jaunieši mācās, iegūst izglītību, iegūst augstāko izglītību. Uh, Tā ir viena lieta, kad ir akadēmiska izglītība. Eh, bet eh, vai jaunieci ir gatavs tirgumu, darba tirgumu, ja viņam ir tikai akadēmiska izglītība? Manuprāt, un uz ko mums ir jātiecās, ka jaunieši mācoties gūst arī praktisku pieredzi, jo bez praktiskas pieredzes jaunietis nav gatavs darba tirgumu, jaunietis nevar un nav spējīgs pieņemt pastāvīgus lēmumus. Līdz ar to eh, izglītības procesā paralēli ir jānodrošina arī šīs praktiskās iespējas, ko es saredzu, ka jauniešu garantijas arī šādas iespējas varēs, varēs nodrošināt. Uh, tad bija jautājumi par uh, algu mm, dempingiem. Tad, protams, tas uzsvars arī, kas ir Latvijas prezidentūrai, kāpēc ir uzsvars uz ilgspējīgu, iekļaušu, iekļaujošu darba tirgu, tad mēs uzskatām, ka mm, nu, ir jābūt labāk funkcionējošiem visiem, visiem šiem darba tirgiem Eiropas Savienībā kopumā. Un uh, ir jārisina mums visiem kopīgi šīs uh, pro, problēmas, piemēram, kā liela problēma tas ir nedeklarētā, uh, uh, nedeklarētais darbs, kur arī šobrīd ir darbs pie nedeklarētā darba platformas, kas ir būtisks uh, solis, lai mēs risinātu dažādas problēmas uh, attiecībā uz darba tirgu, jo, ja mēs paskatāmies kopumā Eiropas Savienībā, kas mums notiek uh, ar dažādām schēmām uh, nodokļu uh, izkrāpšanai, nu, tad tās sastāda ļoti lielu daļu no nedeklarētā darba, jo nedeklarētais darbs un uh, nedeklarēti ienākumi nerodas no apakšas, viņi rodas no augšas, kur ir piramīda veida schēmas, lai to vispār varētu izdarīt. Līdz ar to mums ir jācīnās ar to pašu augšu, lai mēs šo pēc iespējas izslēgtu kaut kādas iespējas būt šādam eh, ēnu ekonomikai vai nedeklarētam eh, darbam. Protams, šeit arī liela nozīme ir eh, kopējā sadarbībai nodarbinātības institūcijām, tāpatās arī darba aizsardzības institūcijām, uh, lai mēs pēc iespējas maksimāli izbēgtu no šādām situācijām. Eh, Tāda nākšais eh, jautājums personas ar invaliditāti. Protams, eh, kā es minēju, arī savā uzrunā, tad mums ir jādod jauns impuls, un tāpēc mēs arī uh, ekspertu līmeņa, augsta līmeņa konferenci par invaliditāti Latvijā uh, organizējam, lai mēs iedotu uh, jaunu, jaunu gaismu, jaunu signālu šīm problēmām. Uh, ar kolēģiem ministriem mm, jau es esmu arī pārlunājis dažādus iespējamos uh, šķēršļus, kas mums šobrīd ir nodarbinātībā, lai mēs veicinātu iekļaušanos darba tirgu un sabiedrībā kopumā cilvēkiem ar invaliditāti. Uh, līdz ar to, kā es minēju arī uzrunā, mūsu secinājumos par darba aizsardzību darba līgumiem, e, mēs gatavojam arī iekļaut šos secinājumus, e, kur jau šobrīd, kā es minēju savā uzrunā, notiek darbs, lai mēs daļu jau varētu skatīt e, marta EPSCO sanāksmē un daļu no mūsu secinājumiem mēs varētu skatīt jūnija EPSCO sanāksmē. Tad vēl bija jautājumi par semestri un nodarbinātības vadlīnijām. Tad uh, Eh, protams, šobrīd ir mm, prezidentūras uzdevums nodrošināt raitu norisi, eh, kvalitatīvu iesaisti, ir jābūt laikam, lai mēs izdiskutētu uh, visus jautājumus, tā skaitā ar uh, sociālajiem uh, partneriem un, protams, iesaistot arī parlamenta dalību, lai mēs tiešām būtu un, un, un šo semestri varētu novest eh, kvalitatīvā eh, līmenī. Eh, un, protams, kā es minēju, arī runājis ceru uz viedokli no jūsu komitejas, jo tas mums būs pietiekoši nozīmīgs, lai mēs varētu nu, virzīties tālāk ar visiem šiem jautājumiem. Tad Tad mums vēl bija jautājumi par, jā, eh, kāpēc arī mūsu priori, prioritāte ir kā, par dzīvotspējīgu mm, darbu, eh, kādās, kādās nozarēs, kā, kā sasniegt to, kad ir šīs darba vietas eh, ilgtermiņa, ka šīs darba vietas ir kvalitatīvas, ka viņas ir stabilas. Bija jautājums par to, kādās nozarēs un ko es domāju, ka mums nevajadzētu dalīt uh, par kaut kādām atsevišķām nozarēm. Bet šeit eh, darba organizācija eh, šobrīd veids eh, pētījumu, kādi būtu labāki ieguldījumi, kur būtu pretī labākas, kvalitatīvākas darba vietas. Un šis, šī pētījuma rezultāti varētu būt janvāra beigās, februāra sākumā, kurus mēs, protams, arī izmantosim Mārta mm, EPSCO sanāksmē, un iespējams diskusi, diskusijām arī tālāk līdz jūnija EPSCO sanāksmei. Uh, jā, ilgspējīgas darba vietas, tas bija tas jautājums. Resursi vai Junkara uh, e, plāna resursi ir pietiekami. Manuprāt, šeit mums ir runājot par resursiem, ir visi resursi jākombinē kopā, kādi nu mums uh, viņi ir, tie ir Eiropas Eh, gan Eiropas eh, sociālais fonds, gan arī iespējams jaunais eh, Junkara plāns, pie kā prezidentūra strādā, lai pirmajā pusgadā mēs tiešām jau būtu pie, pie risinājuma, kādā veidā šis plāns varētu strādāt ar uh, uzsvaru, protams, uz to, ka tas ir ieguldījums, ieguldījums ilgtermiņā un ieguldījums uh, kvalitatīvās darba vietās. Jā, bija bija jautājums par taupības politiku un uh, ietekmi uz uh, darba vietām. Šeit, protams, es gribētu minēt, ka katra dalībvalsts izvēlās tomēr, kas ir svarīgāk uh, viņa ekonomikai un kā viņi pēc iespējas ātrāk no krīzes, no uh, ekonomikas var i, uh, iziet. Uh, bet uh, tas, ko es minēju, arī ko es minēju vakar uh, uh, komisijā par to, kad mēs strādāsim pie secinājumiem par uh, atšķirībām uh, Uh, starp sievietēm un vīriešiem pensiju vecumā. Šeit īpaši uzsverot uz to, ka ir šobrīd atšķirības starp sieviešu un uh, vīriešu pensijām līdz pat 38%, kur ir uh, jāpievērš un jābūt risinājumiem, pietiekuši lielam darbam, lai mēs, ja pret kādu ir šī nevienlīdzība, lai mēs pēc iespējas to mazinātu. Un Latvijas prezidentūra sagatavos un būs šie secinājumi uz EPSCO jūnija, jūnija sēdi. Un galvenais to, ko es arī minēju, ka mēs pievēršamies visam darba mūžam. Kāds ir bijis darba mūžs? Ja mēs skatāmies attiecīgi uz sievietēm, tad mums, protams, ir jāņem vērā tas darba nespējas laiks, kad sieviete uh, ir ar bērniem vai ir kādi citi, citi mm, kopjami ģimenes locekļi. Uh, un lai šīs atšķirības mēs mēs novērst, un lai viņas tāds arī nebūtu, tāpēc tas mūsu uzdevums ir sagatavot šo secinājumus, un uh, es ceru, ka uh, dalību valsts arī piekritīs un apstiprinājās uh, eh, mūsu secinājumus jūnijā, un līdz ar to mēs varēsim virzīties un uh, diskutēt par šo uh, gan uh, darba mūžu, gan uh, atalgojuma, gan uh, pensiju pietiekamību. Uh, sociālais dialogs. Jā. Ja mēs runājam par sociālo dialogu, tad, protams, es jau minēju savā mm, uzrunā, ka mēs sociālajam dialogam pievēršam lielu nozīmi. Es uzskatu, ka sociālajam dialogam ir liela nozīme. Sociālais dialogs, tāpēc mums arī ir paredzēts trīspusējais samits, kur mēs Visus jautājumus risinām, protams, sadarbībā ar sociālajiem partneriem, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi. Nozīmīgi, manuprāt, ir tas, ka jaunajā komisijā ir viceprezidentā amats tieši sadarbībai ar sociālajiem partneriem vai sociālā, sociālo dialogu, kas šo sociālo dialogu pacels augstākā līmenī. Uh, Un kā mm, viceprezidenta kungs ir arī solījis, tad informēs arī regulāri par sociālo dialogu arī parlamentu. Un tas, manuprāt, sociālā dialoga kontekstā uh, ir, ir ļoti nozīmīgs. Un, uh, kā es minēju, mēs arī EPSCO neformālajā uh, sanāksmē aicināsim sociālos partnerus, lai uzstātos ar saviem viedokļiem. Tāpat arī Latvijā uh, sociālajam dialogam, sociālie e, partneri e, organizē savas lielas startautiskas e, konferences, lai diskutētu par visiem jautājumiem, kas mums, protams, ir svarīgi nodarbinātībā un nabadzības mazināšanā. Es centos atbildēt, ja uz tādu jautājumu neatbildēju, tad mēs esam gatavi sagaidīt arī rakstiskus jautājumus un censties atbildēt. Thank you very much. Be... Paldies. Mm, tagad būs vēl jautājumi. Tas nozīmē, ka jums būs iespēja arī uz tiem atbildēt. Bet jau tagad gribētu jums pateikties par sniegtajām atbildēm. Došu vārdu Blinkevičutes kundzei. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ministrui Auguliui už dalyvavimą. Paldies eh, Auguļu kungām par piedalīšanos mūsu sanāksmē. Es jau vakar viņam novēlēju visu to labāko prezidentūras laikā. Šī ir pirmā Latvijas prezidentūra, un tas nav vienkārši, to mēs ļoti labi saprotam. Taču esmu pārliecināta, ka jums veiksies labi. Tagad mani jautājumi. Kā jūs nodrošināsiet, lai apstrādājot komisijas priekšlikumu par investīciju plānu, tiktu ņemti vērā arī nodarbinātības un eh, veselības politikas jautājumi. Kā jūs pārliecināsieties, lai ministri pie tā strādā? Kā jūs nodrošināsiet, lai investīcijas ir draudzīgas nodarbinātībai? Lai tās vērstos arī pie sociāla jautājuma risināšanas un lai investīcijas eh, tātad nodrošinātu sociālās jomas attīstīšanu. Nākamais uh, - deinstitucionalizācija Eiropas Savienības valstīs. Kādi pasākumi ir paredzēti šajos procesos? Mēs vēlamies, lai aizsardzība netiktu nodrošināta tikai no institūcijām, bet arī uh, no citu nozaru puses. Kā jūs pārliecināsieties, lai šajā jomā pastāv arī alternatīvi pasākumi, kopīgi pasākumi, ko mēs varētu veikt? Lielas paldies, Ūle Kistensens. Paldies, priekšādātāji. Lielas paldies arī ministram par to, ka viņš mūs iepazīstināja ar eh, savu darba programmu. Mani ļoti iepriecināja tas, eh, ko viņš teica par darba aizsardzību. Tas ir patiešām patīkami. Eh, ir labi, ka tagad par to netiek runāts kā par izmaksu posteni, bet gan kā par investīcijām darba vietas kvalitātes uzlabošanā. Tas īstenībā ir tāds kā pluss darba uzņēmuma bilancē. Uh, jo galu galā, ja uh, darbinieki necieš no negadījumiem darba vietā vai arī nesaslims, tad viņi var labāk strādāt. Mēs uh, redzam arī, ka komisija iesaistās sociālā dialoga organizēšanā ar darba ņēmējiem. Un uh, tāpat. Tāpat arī uh, padomē pašlaik ir dokuments par frizētavām. Uh, par to, kā eh, varētu nodrošināt labāku darba aizsardzību, kā, teiksim, pārliecināties, lai eh, ķīmisku vielu izmantošana būtu drošāka. Un eh, šīs dokuments, diemžēl, ir kaut kur iestrēdzis, tāpēc, ka vairākas dalībvalstis nav gatavas investēt. Varbūt jūs esat ieplānojuši kaut ko darīt šīs lietas labā. Paldies! Tagad došu vārdu Tatjanai Ždanukai no Zaļo grupas. Paldies, priekšsēdētāji Auguļkungs. Es jums, protams, novēlu visu to labāko Eiropas eh, līmeni darbojoties. Un eh, līdz ar to man ir drusciņš satrauc tas, ka mm, Latvijas programmā, darbības programmā nodarbinātības sociālās politikas veselības un patritā jautājumos ne, neesot pietiekami ambicioza likumdošanas jomā. Un proti, jūs zinat, ka sasapējis jautājums esot jauna direktīva, horizontāla direktīva par mm, nediskrimināciju, par vienlīdzīgu attieksmi. E, diemžēl e, tajā programmā es lasu, es citēju, prezidentūra turpinās izskatīt priekšlikumu direktīvai par vienlīdzīgu attieksmi neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības invaliditātes vecuma vai seksuālas orientācijas. Pirmām kārtām, kāpēc tika izskatīts priekšlikums, vai pašiem nav jāiet ar priekšlikumiem un nav jāinicē šo uh, sasapējušu jautājumu par, par jaunu direktīvu. Otram kārtam mani ļoti izbrīn, ka šajā uzskaitījumā trūkst vesels pozīcijas salīdzinot ar esošajām nediskriminācijas direktīvām. Un proti trūkst uh, minoritātes tādas, kā nacionāla minoritāte, kā lingvistiska minoritāte, kā izcelsme un rase, kā tādas arī pazīmes, saskaņā ar kurām var būt diskriminācija. Vai tas nejauši notika, kāpēc tas tā ir? Ja? Un otrais jautājums, kas ir ļoti sasapējis arī mums Latvijā, ir, protams, nedeklarēties darbs. Un jūs zinat, ka mūsu cilvēki strādājot ārzemēs, Lielbritānija, Īrija un tā tālāk cieši no tā, ka nav sociālajā garantija, jo darbs esot nedeklarēts. Tāpēc tas, es, es ļoti ceru, ka Latvijas prezidentūrai tas būs šajā jomā arī būs iniciatīvas tieši likumdošanas ziņā. Paldies. Please, you can answer. Lūdzu, dod jums tagad vārdu atbildēt šiem jautājumiem. Jā, eh, sāksim ar eh, nodarbinātību un, un, un investīciju plānu. Eh, protams, šobrīd mēs esam kopumā Eiropas Savienībā tādā situācijā, ka mēs ejam ārpus ārā no krīzes. Un, protams, ir svarīgi, kādas investīcijas un ko mēs varam investēt. Un investēt darba vietās. Tāpēc es arī minēju, kad uh, ir svarīgi, kā mēs šīs investīcijas ieguldīsim. Uh, minēju arī darba organizāciju veiktai, veikto pētījumu, uh, gan plāns A, kāds darba, uh, kāds, kāds, kāda nozare, cik darba vietas pretī, cik kvalitīvākas, B nozare, virziens, kādas ir kvalitīvākas darba vietas. Un to, ko es esmu pārliecināts, kad uh, Eh, Latvijas prezidentūrā. Tā kā šis jautājums eh, ir diezgan horizontāls jautājums, un man arī ir tas, ka ir jāsabalansē ekonomiskās politikas ar eh, sociālajām politikām un vajadzībām, un līdz ar to es esmu pārliecināts, ka sadarbojoties savā starpā arī prezidentūras ministriem, padomēm, kad šo jautājumu un, un, un virzienu mēs parādīsim pareiz, pareizā virzienā. Uh, Ah, tad mums eh, jautājums par eh, deinstitucionalizāciju un eh, sociālās aprūpas politiku. Jā, pēdējos gados nu, šie jautājumi ir bijuši diezgan salīdzinoši zemā līmenī, ja tā var teikt. Līdz ar to šī diskusija, ko mēs arī plānojām, kā es minēju savā uzrunā, par deinstitucionalizāciju un sociālo palīdzību, kur uh, Mēs esam aicinājuši e, speciālistus, e, dažādu nozaru pārstāvjus dalīties un, un, un ar labāko praksi, kāda ir bijusi, un viennozīmīgi ir tas, ka mums ir jācenšas šie cilvēki, kas mums ir institūcijās, pēc iespējas Eh, vairāk atgriezt eh, sociālā vidē, ideālā gadījumā, ja tas ir iespējams, atgriezt arī darba tirgu. Un tas, ko es saredzu, kur, protams, ir mums kopumā visiem eh, ļoti daudz jāstrādā, lai mēs mazinātu tos, to skaitu bērnu, kas šobrīd atrodas dažādās institūcijās, dažādās institucionālās iestādēs. Un tas ir, un es aicinu arī eh, jūs iesaistīties šajās eh, diskusijās, ko mēs eh, Rīgā organizēsim, lai mēs tiešām kopīgi sasniegtu to labāko, kvalitatīvāko, jo it sevišķi tāpēc, ka mums nav jāizdomā jauns velospēds, bet mums ir jāmainās ar tām labajām praksēm, jo mums dalība valstīs ir daudz saras pabrauc par dalību valstīm un tiešām redzēs daudz šīs labās eh, prakses, ko mums ir jāizmanto un mums ir jāievieš dzīvē. Tāpēc tas mūsu mērķis arī bija šādai lielai eh, konferencei, kur mēs varam eh, uzklausīt ekspertus un dalīties arī ar tām jau labajām praksēm, kādas, kādas ir bijušas. Tāda, kas no zālījām? Jā, ehm, darba aizsardzība, protams, tas ir uh, uh, un, un uzsvars arī prezidentūrā. Mums ir uz darba aizsardzību, kā es minēju, tad tiešām uh, darba aizsardzībai ir ļoti liela nozīme tam, lai mēs uh, uzlabotu šo kopējo gan uzņēmēju darbību, gan arī nu, sabiedrības kā tādu stāvokli, aizsardzību, darba drošību mēs varam skatīties arī kontekstā, lai tās māmiņas, piemēram, kas ir bērnu kopšanas atvaļinājumā, lai viņas būtu drošas, par to, ka viņām būs uh, garantēta samaksa par to brīdi un ka viņām ir drošība par to, ka viņas varēs atgriezties darba uh, tirgū. Nu, līdz ar, š, ar to šie jautājumi arī horizontāli ir Latvijas prezidentūras mm, uh, uh, visos faktiski jautājumos, un uh, šeit mēs esam aicinājuši, protams, arī lielu līdzdalību sociālajiem uh, partneriem, lai mēs šo darba aizsardzības lomu tiešām paceltu augstākā uh, līmenī. Uh, ka, uh, jūs minējāt par mm, frizieriem, tad, uh, cik man ir zināms, tad uh, komisija šobrīd šo jautājumu vēl uh, vērtē un ar iespējamu redzējumu un virzienu nav nākus, tā kā, nu, droši vien gaidīsim šo vērtējumu no komisijas puses un tad arī varēsim lēmt par tālāko, tālāko darbību. Uh, tad mums bija jautājumi uh, par, par antidiskrimināciju. Uh, jā, tad, protams, Latvijas prezidentūra turpinās darbu pie komisijas priekšlikuma, un par to mēs arī diskutēsim turpmāk starp dalībvalstīm. Eh, kas attiecās uz nedeklarēto darbu, tad es jau minēju, ka eh, šai nedeklarētā darbā platformai mēs pievēršam lielu uzmanību, eh, kur es jau minēju, ka ir nedeklarētajam darbam ļoti daudz un dažādi aspekti, kā es minēju, lielā mērā tās ir arī nodokļu schēmas, kas veicina to, lai šīs nedeklarētais darbs uz leju veidotos uh, Un, protams, mēs saredzam, ka šī nedeklarētā darba platforma, kur aktīvi iesaistīsies e, dalību valstis, ir virziens starp robežu virziens, kā mēs ar šo e, negāciju visi varam cīnīties. Thank you, Marija. Paldies, Marija. Haurutīs ir arī jautājums, lūdzu. Godāmais ministra kungs, Mēs eh, ļoti priecājamies par jūsu apņēmību radīt eh, augstas kvalitātes darba vietas Eiropā. Sociāldemokrāta grupā tā ir viena no mūsu prioritātēm. Jūsu rokās ir ļoti nozīmīgi instrumenti, lai nodrošinātu, ka uh, eh, 2020. gada stratēģija, uh, vadlīnijas un investīciju plāns uh, tiktu patiešām izmantoti. Es gribētu jautāt, vai jūs esat nolēmuši noteikt skaidrus mērķus, kā samazināt jauniešu bezdarbu, kā samazināt ilgtermiņa bezdarbu un eh, kā eh, samazināt to darbinieku skaitu, kas strādā par ļoti zemu atalgojumu. Jums ir jāizmanto gan nodarbinātības vadlīnijas, eh, gan arī atalgojuma struktūra, un es domāju, ka ja jūs to darīsiet, mēs varēsim panākt pārmaiņas Eiropā. Šons Saimons tagad. Thank you, Chair. Uh, thank you, Minister. Paldies, priekšādātāji. Paldies, ministra kungs, par jūsu prezentāciju. Jums ir ļoti smaga darba kārtība, bet es gribētu vērst jūsu uzmanību uz delegāciju no GMB arotbiedrības eh, Lielbritānijā, kas pašlaik ir zālē. Viņi tik, gribēja tikties ar komisiju, lai runātu par Zviedrijas atrunas ļautrātīgu izmantošanu. Te ir runa par pagaidu darbiniekiem. Uh, un par to, ka direktīva netiek īstenota. Šie ir cilvēki, kas eh, strādā ar ļoti lielu uzņēmumu, Marks un Spencers, bet tehniski eh, īsnībā viņi ir bezdarbnieki, jo viņus nodarbina aģentūras, kas eh, pret viņiem attiecas tā kā viduslaikos. Es gribētu zināt, vai jūs varētu iekļaut šo punktu jūsu darba kārtībā sarunās ar komisiju. Viņi kavējas mēnešiem un gadiem ilgi, lai rastu risinājumu šai problēmai. Sanders. Yeah. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšādātāji. Paldies, ministra kungs, par jūsu prezentāciju. Mēs varam piekrist ļoti lielām skaitām eh, jūsu komentāru. Es gribētu likt īpašu uzsvaru uz kādu punktu, proti es gribētu apsveikt jūsu vēlmi e, turpināt e, e, Auras projektu. Te ir runa par pārobežu lietām un, manuprāt, mobilitāte ir ļoti nozīmīga. Šeit ir runa ne tikai par uzspiest mobilitāti, bet arī par izvēlēt mobilitāti. Un tas varētu ļaut uzlabot situāciju nodarbinātības jomā. Man ir pāris komentāru un arī kāds jautājums. Es e, uzskatu, ka šī platforma, Eiras platforma, ir jāizmanto pārobežu uh, ietverā. Es te runāju, piemēram, par tādiem reģioniem kā Elzas, kur uh, ir Francija un Vācija, un, uh, piemēram, situācija var būt tāda, ka vienā valstī ir daudz darba spēkamā, otrā ir bezdarbs. Mēs varētu šādā veidā veicināt pārobežu mobilitāti. E, Tādā veidā mēs varētu ļaut cilvēkiem atrast darbu, un viņiem nevajadzētu pārvietoties nesik tālu, lai strādātu. Tātad es gribētu teikt arī, ka šeit vajadzētu domāt par mācībām šīs platformas ietveros. Mans jautājums ir ļoti vienkāršs. Jūs teicāt, ka padomē ir vienošanās Un uh, ir jāpanāk arī uh, Eiropas parlamenta atbalsts. Vai jūs esat jau varējuši identificēt uh, punktus, kas varētu radīt problēmas un kas varētu šo jautājumu bloķēt? Paldies! Jā, <clears throat> par ilgtermiņa bezdarba, par to samazināšanu, kā es jau arī minēju savā uzrunā, tad mums ir šie ļoti lielās atšķirības. Ja mēs pastamies kopumā uz bezdarbnieku skaitu, tad 50% no visiem bezdarbniekiem mums ir ilgstošie bezdarbnieki ar kuriem mums, eh, protams, ir jāstrādā. Eh, kā es minēju arī eh, savā uzrunā, tas starpības starp nodarbinātajiem un cilvēkiem ar invaliditāti arī ir 20% atšķirības. Līdz ar to, nu, bez jauniešiem, kurus mēs nekādā gadījumā neaizmirstam, jo tā ir mūsu nākotne, protams, mums ir jāstrādā ar šiem ilgstošajiem bezdarbniekiem. Uh, Eh, un šobrīd, kā komisija arī ir eh, ziņojusi, tad eh, komisija nāks visdrīzāk, ka tas varētu būt Latvijas prezidentūras otrajā pusītē ar priekšlikumiem par ilgtermiņa bezdarniekiem, kas nu, arī komisijai ir svarīgs un, protams, prezidentūrā mēs šos jautājumus tikko būs iespējams Uh, un būs komisijas uh, ziņojums par šo ilgstošo bezdarbu, tā mēs arī ar šo jautājumu mm, uh, virzīsimies. Par eures uzlabošanu problēmām. Es tā kā padome, jā, decembrī ir vienojusies par šo eures regulu, tad mums šobrīd, un, kā, es, kā es minēju, arī ir uzdevums Uh, kopā ar parlamentu virzīt šo regulu uz priekšu, jo es arī, arī uzskatu, ka uh, tas mums varētu dot uh, iespēju savstarpēju mobil, mobilizāciju bezdarbnieku aktivizēt, aiz, šīs vakantās darba vietas daudz opera, operacionālāk darboties, kas dotu to iespēju, ka šī programma tiešām palīdz, tiešām efektīvi strādā, lai mēs uz, uzlabotu to uh, darbinieku uh, apriti un lai mēs sasniegtu mērķus, kas attiecās uz uh, problēmām, uh, īsti mm, problēmas attiecībā uz kaut kādu uh, starp uh, padomu un, un, un, un parlamentu īsti nesaredz, bet tas ir mūsu turpmākais, disk, eh, turpmākā diskusija, lai mēs šo uh, euras uh, regulējumu varētu pieņemt. Kas mums vēl tur bija? Uh, protams, jā, bija jautājums par pagaidu darbu, kā, tas, kā tas tiek izmantots. Tad uh, Protams, jebkurā nozarē, tai skaitā, vai tas ir darbs, vai tā ir nodokļu politika, mums ir svarīgi cīnīties ar ļaunprātību. Gan kopumā Eiropas Savienībā, gan katrā dalībvalstī, lai mēs neizmantotu kaut kādā veidā dažādas iespējams mm, normas vai uh, normu trūkumu tieši ļaunprātīgi. Nu, katrā ziņā es un mēs vienmēr būsim pret to, ka uh, eh, kaut, kā, kaut kas un kaut kādā veidā tiek uh, izmantots ļaunprātīgi. Thank you. We have lots of questions left. I don't know. Mums vēl daudz jautājumu ir palikuši. Nezinu, kā mēs iekļausimies atvēlētajā laikā. Kristīna Morvai tālāk. Eh, köszönöm szépen, miniszter úr, hogyha valaki, aki nem is... Paldies, ministra kungs. Ja kāds nezinātu realitātē, kāda ir situācija Eiropas Savienībā, bet klausītos tikai jūsu sacīto, tad liktos, ka viss ir kārtībā. Ka nav milzīgs daudzums problēmu Eiropas Savienības centrā un periferijā. Jūs tāpat kā es esam nosacīti no Eiropas Savienības perifērijas. Un tur situācija darba ņēmējiem ir sliktāka un cilvēkiem vispār kopumā. No Latvijas prezidentūras eh, es sagaidīju, kā no perifērija esošu valsts, ka jūs runāsiet par šīm lietām. Jo godīgums bija viena no lietām, uz ko Latvijas prezidentūra lika uzsvārdu. Es tāpēc sagaidu godīgu atbildi no jums. Ja jūs tik ļoti iestājāties par Eures programmu un eh, darba spēku mobilitātes stiprināšanu, ko tas nozīmē jūsu valstī? Vai tas nenovedīs galu galā pie, pie tā, ka šī uh, smadziņu aizplūšana tā saucamā notiks līdzīgi kā pie mums Ungārijā, kad darba spēks praktiski ir spiests pārvākties uz citām valstīm, un veselības aprūpē esam tik tālu nonākuši, ka vairāk slimnīcas vienkārši nespēja vairs funkcionēt, jo kvalificētais personāls no tām ir aizbraukuši prom. Jo nabadzīgākajās valstīs tiek maksātas tik mazas algas, tā skaitā ārstiem, ka tas e, nav iespējams. Kā tas ir jūsu valstī? Vai tā nav problēma? Manuprāt, vajadzētu arī sākt runāt par to, ko šīs brīvības Eiropā nozīmē īsti, ko tas nozīmē iekšējā tirgu, ko tas nozīmē mūsu valstīm. Izskatās, ka darba spēks dodas tikai vienā virzienā bet otrā virzienā kapitāls tikai. Mani ļoti interesanti, cik daudz investori no Latvijas ir devušies uz Rietumu Eiropu un investējuši inve Rietumu Eiropā. Kāpēc darba ņēmēji aizplūst no mūsu valstīm? Dēļ zemajām algām, dēļ zemajiem ieņēmumiem. Uh, Tas būtu jārisina, nevis jāstiprina mobilitāte, bet gan kohēzija. Ir nepieciešama tiesība norma Eiropas Savienībā, kā attiecīgais darba devējs, Francijas uzņēmums, piemēram, Vācijas uzņēmums. Nedrīkstētu maksāt e, ekstremāli atšķirīgas algas atkarībā no tā, kāda pilsonība ir konkrētajam darbiniekam perifērā valstī. Mm. Priekšsarētāji, paldies, Gijoms Vārs tālāk. Euh, paldies, priekšsarētāji. Klausoties eh, debatēs un jūsu prezentācijām radās viens jautājums. Vai eh, pašlaik eh, ir jūtami mēģinājumi kaut kādā veidā mainīt ekonomiku? Te es domāju gan investīciju plānu, gan arī jauno monetāro politiku, par kuru noteikti tiks trīs ziņots Eirozonā. Uh, tiek runāts par budžeta elastīgumu. Mm, katrā ziņā komisija par to domā. Šķiet, ka mūsu pozīcijas ekonomikā ir atšķirīgas, bet, ja runa par sociālo pusi, tad šķiet, ka mēs pieturamies pie esošās darba kārtības. Vai jūs eh, izmantosiet sev atvēlētos sešus mēnešus, lai eh, šajā pašā pārorientēšanās sākumā eh, tiktu uzsāktas lielas sociālas diskusijas ar komisiju, sociālajiem partneriem un parlamentu, lai runātu par darba kārtību, kas ļautu mums sniegt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Un, protams, mums ir jāņem vērā paši svarīgākie jautājumi. Nākamais eh, - mobilitāte un nosūtītie darbinieki. Vai pašlaik ar investīciju plānu Um, kur mēs it kā ceram veidot darba vietas, nevajadzētu padziļināti skatīt šos jautājumus. Otrs elements, kas uh, man šķiet ļoti būtisks, un to jūs arī pasītrojāt, jūs runājāt par nedeklarēto darbu, par melno darbu un par cīņu pret uh, šo nedeklarēto darbu. Kādi tad ir mērķi, kas slēpjas aiz šīs platformas? Protams, ka padomē ir iespēja sniegt mums vajadzīgu orientāciju. Uh, Un tieši tāpēc mums arī ir jārunā par, teiksim, par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Un tagad es varbūt būšu mazliet provokatīvs. Visu laiku tiek pieminētas struktūra reformas. Eh, Francijā struktūra reforma īstenībā nozīmē to, ka mēs vēlamies reformēt struktūru. Bieži vien eh, tiek runāts par tādām kā liberālām reformām, par to, ka vajadzētu liberalizēt darba tirgu. Vai tas ir tikai tas, vai mūsdienās ir kādas reālas reformas, darba tirgumu, tā lai mēs varētu nodrošināt harmonizāciju, vienlaicīgi izglītību, tā lai mēs varētu šīs reformas uzsākt vienlaicīgi ar Junkera investīciju plānu. Speak, uh, Mums vēl ir 6-7 jautājumi atlikuši. Es ceru, ka uh, runātāji varēs izteikt pēc iespējas īsāk. Varbūt jūs tagad atbildēsiet, un tad turpināsim ar jautājumiem. <clears throat> Jā, nu pirmām kārtām. Uh, viena no Eiropas pilsoņu pamatiesībām, manuprāt, ir darba ņēmēju brīva pārvietošanās. Un līdz ar to, ja kuram darba meklētājiem ir tiesības meklēt darbu citā uh, Eiropas Savienības valstī. Uh, mm, tika, tika minēts par to, uh, kādas, kad Austruma Eiropas valstīs tas ir savādāk nekā, teiksim, citur. Nu, man arī nācies dzīvot aiz uh, eh, dzels priekškara, kad vispār nekur nevarēja doties, un līdz ar to es uh, tomēr atbalstītu to, ka mums ir šīs pamatiesības un uh, pilsoņu tiesības uz brīvu iespēju izvēlēties, kurā vietā strādāt. Kas attiecās uz eures, tad, kā es minēju, arī šeit mēs esam gatavi uzsākt diskusijas ar parlamentu, lai mēs ar šo jautājumu virzītos uz priekšu uh, un lai mēs skatītos un uzlabotu tiešām šo uh, eures regulējumu, kas dotu iespējas ne tikai virzīties vienā virzienā, bet dotu arī iespējas tiem, kas ir kādu apstākļu dēļ devušies ārpus savas valsts teritorijas, tomēr arī redzēt tās iespējas, kas ir katrā uh, dalību valstī. Uh, un jūs minējāt par Un tika minēts arī par attiecībā uz Junkara plānu, uz investīcijām. Latvijas prezidentūra, arī premjera savā uzstāšanās teica, ka Latvija savu sešu mēnešu laikā strādās ar šo plānu, lai mēs šo sešu mēnešu laikā varētu apstiprināt un pieņemt skaidri redzamu tālāko virzību, kā es minēju arī iepriekš, tad, lai mēs arī šo saredzētu šajā sociālajā jomā, kas ir tiešām nodarbinātība, nodarbinātības uzlabošana, un lai mēs mazinātu vai sasniegtu tos mērķus, kas ir nosprau, tuvinātos un sasniegt tos mērķus, kas ir uh, ierakstīti mm, stratēģijā 2020. Uh, par ne, nedeklarēto uh, Mm, darbu, jā, es arī eh, minēju iepriekš, tas ir ļoti nozīmīgs arī prezidentūras jautājums, un es domāju arī katras eh, dalībvalsts jautājums, lai mēs pēc iespējas mazinātu šo nedeklarēto eh, darbu. Reformas, mm, es domāju, ka mums ir jebkurā valstī jāskatās uz struktūrālām reformām, iespējams, kad mums mēs esam aizgājuši jau soli uz priekšu attīstībā, Eh, kur mums tomēr ir jāpārskata, kādos virzienos un kur un kādā veidā mēs investējam, lai mēs investētu pēc iespējas precīzāk, kvalitīvāk, un pretī tam mēs sagatavotu arī, izmantojot gan jauniešu garantijas, gan visas citas iespējas, arī eh, darba spēku tām kvalifikācijām, tām atbilstībām, kādas eh, šobrīd ir nepieciešams darba tirgu. Nu, tas, tas ir uzdevums gan uh, mums pre, kā prezidentūrai, gan arī kopumā komisijai, kopumā uh, visām dalībvalstīm. Uh, jā, par uh, sociālo taisnīgumu uh, un Junkera plānu. Tas, kas ir prezidentūras darba kārtībā, visus šos jautājumus par sociālo taisnīgumu, par Junkera plānu un iespējamu viņa virzību, pareizāku virzību, ir diskusijās ar sociālajiem partneriem. Kā es minēju arī iepriekš, tad darba devēja organizācija šobrīd atbilstoši šīm investīciju plānam arī strādā pie pētījuma kur labāk, kādās virzienos labāk ieguldīt, lai mēs sasniegtu lielāku uh, efektu un kvalitatīvākas darba vietas. Tas ir kopējs darbs, protams, ar sociālajiem partneriem, un, manuprāt, arī uh, daudzās programmās, kas ir mums saistīts ar prezidentūru, mēs tieši esam uzsvēru, uzsvēruši šo uh, sociālo eh, partnerību, eh, sadarbību ar sociālajiem partneriem. Kā es minēju ar sevi uzrunā, arī mūsu neformālajā EPSCO tiek aicināti sociālie partneri, turpinot Itālijas prezidentūras eh, iesākto, lai sniegtu savu viedokli arī neformālajā EPSCO, kas notiksies Latvijā aprīļa mēnesī. Will you make it? Or <laughs> it's a strain. <laughs> nu, nav viegli, nav viegli. Karina Dellī tālāk. Monsieur le ministre, moi je vous... Ministra kungs, es gribu jums vēlēt veiksmes prezidentūras laikā. Liels man prieks, ka jūs runājat par darba aizsardzību, ka tā ir jūsu prioritāte. Uh, Jau trīs gadus par to tiek runāts, un uh, esmu referente par uh, šiem jautājumiem. Es noteikti sekošu līdzi tam, ko jūs darīsiet. Bet es gribu jums vēlēt veiksmes uh, tāpēc, ka mēs atrodamies tādā sabiedrības periodā, kur pasauli ir apgriezusies kājām gaisā. Pirms pāris dienām tika sagatavots Oxfam ziņojums, kur tiek teikts, ka 1% no pašiem bagātākajiem uh, savās rokās tur vairāk kā pusi no visas pasaules uh, bagātībām. Tas nozīmē, ka šo bagāto kļūst ar vien vairāk, bet tas ir tikai viens procents, un Eiropā šīs proporcija ir līdzīga. Es domāju, ka ir pienācis laiks to visu mainīt. Ir pienācis laiks, lai valsts un valdību vadītāji saprastu, ka viņi uh, nav savās vietās tāpēc, lai aizsargātu uh, 1% vajadzības, bet gan 99% vajadzības. Tāpēc, eh, ministra kungs, es gribu jums jautāt sekojošo. Es domāju, ka mums vajadzētu pātrināt eh, tātad to, kas notiek. Mums ir vajadzīgi novatoriski risinājumi. Mēs redzam, ka pastāv masu bezdarbs. Vajadzēs eh, nodrošināt darba vietas, bet to mēs nevaram panākt tikai uh, ar vienu rokas mājienu. Uh, Tātad mums ir jāskatās, kādas ir bezdarbnieku vajadzības. Kad mēs paskatāmies uz bezdarbniekiem, tad ir skaidrs, ka Eiropieši nav vienlīdzīgi bezdarba priekšā. Tieši tāpēc mums vajadzētu Eiropā debatēt par reālajiem uh, jautājumiem, par bezdarba kompensācijām. Tā ir mana pirmā ideja. Un otra ideja nav nemaz jauna, bet es domāju, ka uh, pašreizējā brīdī, kad nevienlīdzība ir sasniegusi milzīgas apmērus, mums vajadzētu nodrošināt, lai kaut kas tiek darīts. Gan parlamentas ziņojumos, gan arī uh, ekonomiskā un sociālajā komitejas ziņojumos tiek runāts par to, ka bezdarbs ir milzīgs. Mums ir vajadzīgas kaut kādas vadlīnijas par minimāliem ienākumiem. Vai mēs kaut ko darīsim eh, šīs lietas labā? Es ceru, ka jūs kaut ko darīsiet, un ja jūs to darīsiet, es jūs atbalstīšu. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre, d'être. Melins kundze. Paldies, priekšādātāji. Paldies, ministra kungs, ka esat ieradies ar mums tikties. Jūs man piekritīsiet, ka mm, tāpat kā medicīnā, arī politikā, ja mēs nepareizi nosakām diagnozi, tad mēs izvēlamies nepareizu ārstēšanu. Es būtu gribējusi, lai jūs sniedzat atbildes, jūs uzdevāt ļoti svarīgus pamatjautājumus. Jūs runājāt par to, ka 60 eh, gadus Eiropas politika nav nodrošinājusi vajadzīgās atbildes. Un pašlaik eh, situācija ir smaga ļoti daudzās Eirozonas valstīs, gan finansiālā, gan ekonomiskā ziņā. Jo īpaši eh, cieš sociālā valsts, cieš sociālā aizsardzība un nodarbinātība. Mans jautājums ir ļoti vienkāršs. Vai jūs savas prezidentūras laikā gribat gatavot programmas, kas ļautu kritizēt Eiropas politiku, kas tiek virzītas priekš jau gadiem ilgi? Dziękuję. Uh, Hello? Yes, okay. Pluris kungs. E, Bardzo się cieszę, że w prezydencji łotewskiej niepełnosprawnych mają. Ministra kungs, esmu ļoti priecīgs, ka Latvijas prezidentūra ir pievērsusi tik lielu uzmanību cilvēkiem ar invaliditāti. Es gribēju arī vērst jūs uzmanību uz ļoti nozīmīgu dokumentu. Un šo dokumentu cilvēku ar invaliditāti Eiropā uh, gaida jau ilgus gadus. Tātad te ir runa par Eiropas uh, cilvēku ar invaliditāti hartu. Mēs to saucam arī par uh, invaliditātes hartu. Šī dokumenta mērķis būtu palīdzēt šādiem cilvēkiem izmantot risinājumus, kas jau eksistē dalību valstīs. Tas ļautu palielināt šādu cilvēku mobilitāti. Manā rīcībā ir informācija, kas norāda, ka Eiropas komisija jau ir pavirzījusies uz priekšu attiecībā uz šīs hartas sagatavošanas darbiem. Iespējams, tā būs gatava jau šogad. Es gribētu jums uzdot jautājumu. Vai prezidentūra ķersies klāt šim jautājumam? Cilvēki ar invaliditāti. Jūsu paveiktais šeit varētu daudz ko nozīmēt. Thank you, and Renāte Weber. Paldies. Oh, Renāte Weber. Ministra kungs, man ir varbūt tāds nedaudz politisks dabas jautājums. Es viennozīmīgi atbalstu brīvu darba spēka kustību, es tiešām nespēju iedomāties, ka Eiropas Savienībā cilvēkam tik liekt šīs tiesības, tātad ne tikai, ka pakalpojumi preces un, un, Un kas tur vēl ir brīvā apritē, bet arī cilvēki. Tā kā, jā, šī darbinieku mobilitāte nav ārkārtīgi svarīgs aspekts, bet, nu, es nešaubos, ka jūs arī apzināties, ka, nu, te ir arī tādi politiķi, nu, nedaudz varbūt, bet mm, dažās valstīs tomēr ir daži tādi, kas uzskata, ka šī mobilitāte tomēr būtu kaut kā jāierobežo. Un to viņi dara apgalvojot, argumentējot to tā, ka, lūk, pastāv tāds kā, kā sociālo. Mm, pabalstu turisms, eh, lai gan nu, dokumentāli pierādījumi šim fenomenam, šiem šādam nogalījumam nav. Nu, un jūs prezidentūras laikā notiks eh, vēlēšanas vairākās valstīs, un uh, ir pilnīgi iespējams, ka šāda pieeja atkal un atkal izskanēs, un tiks, šī argumentācija tiks izmantota, ļaunprātīgi izmantota citās valstīs, un, uh, nu, lūk, tad man ir jautājums, nu, kā jūs uh, prezidentūras laikā esat uh, gatavojušies cīnīties pret šādiem uh, apgalvojumiem, pret, pret uh, šādām apsūdzībām, uh, jo sevišķi runa par darbu padomē, protams. Thank you. Paldies, un vārds uh, ministram. Tā, <clears throat> es mēģināšu tā kompleksi atbildēt uz jautājumiem. Pirmām kārtām, darbs un bezdarbnieku vajadzību un atbalsta pasākumi Eh, protams, vislabākais nabadzības novēršanā un mazināšanā ir darbs. Līdz ar to eh, mums jāstrādā un eh, jādara viss, lai mēs pēc iespējas vairāk būtu spējīgi investēt darba vietās, kā es minēju jau vairāk kārtīgi šodien iepriekš, kvalitatīvās darba vietās. Un tas ir, tas ir mērķis šobrīd izējot visām Eiropas dalību valstīm vai esot pēc krīzes periodā, lai mēs ar dažādām investīcijām tiešām nodrošinātu pēc iespējas vairāk kvalitīvākas darba vietas un spētu cīnīties ar to bezdarbu skaitu, kāds mums ir, un sasniegtu uh, tos Eiropas stratēģijas 2020 mērķus, kād, kādus nu, mēs esam uzstādījuši. Uh, protams, uh, šeit vai prezidentūra vai komisija. Es domāju, ka mums kopīgi gan komisija, gan prezidentūras, kas nāks arī pēc Latvijas prezidentūras, parlamentam ir jāstrādā kopīgi, lai mēs šo mērķi, kopējo mērķi varētu sasniegt visas uh, Eiropas Savienības uh, cilvēku labā. Kas attiecās uz uh, uh, pabalstu turismu. Jā, nu, uh, mēs daudz esam dzirdējuši šo uh, vārdu kā pabalstu turisms, bet diemžēl šobrīd uh, uz pierādījumiem balstītos pētījumos Uh, šis, šis apgalvojums nav pierādījies. Un uh, tā kā komisija šobrīd uh, gatavo priekšlikumus un varētu Latvijas prezidentūras otrā pusītē nākt ar, ar kaut kādu priekšlikumu, kur mēs varētu diskutēt. Nu, es ceru, ka šis priekšlikums Eh, katrā ziņā būs pamatots un pamatots uz pētījumiem, pamatots uz eh, faktiem, eh, nevis apgalvojumiem, kas izskan mums iespējams publiskajā telpā. Nu, šis jautājums mums būs otrajā pusītē, ka komisija arī ir solījusi. Jā, paldies, protams, mēs invaliditātei, kā es minēju, mēs pievēršam ļoti lielu uzmanību kā minēju, tad Rīgā arī būs šī lielā uh, uh, konference uh, attiecībā par invaliditāti. Tad, protams, ja būs no komisijas priešlikums, tad mēs strādāsim ar šo pieejamības aktu, lai varētu tālāk virzīties. Thank you. Now the four last questions. Paldies, un tad visbeidzot četri pēdējie jautājumi. Tik tālu tad mēs būtu nonākuši. Martēna kungs, lūdzu, vārds jums. <coughs> Euh, Ministra kungs, sirsnīgi sveicu jūs mūsu vidū. Man bija ļoti liels prieks, ka Latvija tagad ir prezidējošā valsts uh, padomē. Man šķita, ka uh, šāda jauna valsts, kas tikai nesen ir pievienojusies uh, Eiropas Savienībai, uh, varētu tā kā izspārdīt skudru pūzni un varētu pārveidot uh, Eiropas uh, Savienības politiku un uh, varētu tikt galā ar um, katastrofālām sekām, pie kā ir novedušas ilgās nekā nedari, ilgais nekā nedarīšanas laiks. Mums ir vajadzīgs iekļaujošs darba tirgus, ir jācīnās pret nabadzību, 2020. gada stratēģija, nodarbinātība, riska grupas, darba aizsardzība, E, vecie e, strādājošie jaunieša bezdarbs, vienlīdzība sieviešu vīriešu vidū un, e, protams, arī dzimumlīdztiesība. Mēs paskatāmies tagad uz laika grafiku, tad parādās šeit arī nedeklarētais darbs, parādās arī imigranti un tā tālāk. Šeit parādās arī jauns vergu tirgus Eiropas Savienības līmenī mm te ir jārunā arī par šādu cilvēku transportēšanu. Un vēl tad kā ķirsītas kūkas jūrnieku tiesības un to regulēšana. Es dzirdēju, ka runā Latvijas ministrs, bet man šķita, ka īsnībā es klausos komisijas darbiniekā. Man gribētu zināt, kas īsti rakstīja jūsu runu. Vai jūs tiešām um, gribējāt mums pastāstīt par savām prioritātēm? Mr. Gireke. Gierekškungs, lūdzu. Goļkungs, vēlos pavēlēt jums drosmi un apņēmību un spēku jūsu darbā. Nu, lai jūs īstenotu tādu svarīgu institīvu kā ģimeņu stratēģija arī. Ten. Darba vietas drošība. Nu, bet kas tad ir darba vieta vispār? Vācijā mēs, mēs um, Mm, runājam par tādu piespiedu darbu, tā kā tikai tādiem cilvēkam ir nepieciešams, nepieciešams aizņēmums, piemēram, tad viņš piedalās sociālajā aizsardzībā, aizsardzības sistēmā un tā. Bet nu, šis sociālais līgums ir svarīgs, un, un, un uh, bieži vien tomēr bērni tie cieši tā vārdā. Un tā tad tiek uh, nepar, ļaunprātīgi izmantot uh, likumīgi līdzekļi, tā sacīt. Nu, ja līdz pat 1400 eiro saņem pabalstu, ja bērni iet, iet, iet uh, bērndārsā, ja bērni tiek audzināt mājās, tad, tad nekas netiek saņemts, sakot, smieklīgi kabats nav labākajā gadījumā. Nu, domājot par personam brīvu pārvietošanos jauniem risinājumiem, jaunām iniciatīvām, nu, ko es domāju šai, šai sakarā par, par bērnu pabalstiem un sieviešu tātad tiesībām. Turpinās darba vietās. Uh, varbūt vajadzētu dot um, tad brīvas izvēles iespējas. Un tādu modeli ļaut izvēlēties, kur, kur ģimenes darbs tiktu atbalstīts arī tā. Un arī, lai būtu brīvi piekļuvē mm, darba tirgumu. Un, ja, ja cilvēks uh, uh, pieņem lēmumu uz tādu pastāvīgu darbu, tad bērniem jādod iespēja uh, apmeklēt bērnu dārstu materiālu un droši vien iespēja apmaksāt. Un, ja nē, tad nu, vecākiem vienmēr būs problēmas. Vecāki nevarēs īsti iesaistīties darba tirgu. Un, un jūs minējāt arī par, par pensijām, ka pensijas būs zemākas. Sievietēm jau tagad ir mazākas pensijas lielā mērā tieši šiem iemeslu dēļ. Viņas nevar apvienot profesionālo darbību ar, ar, ar ģimenes darbu. Un bērniem, kuriem nav bērni savukārt, Viņi saņēmuši tikai 30%, tagad 30% ir nopelnījuši paši, 70% no viņu pensijas nāk no citām ģimenēm, kur, kur ir bērni, ja, un nu, tas, manuprāt, nav nu, pareizi, tā kā es vēl jūs aicinātu atbalstīt ģimeņu stratēģiju, attiecībā šo jautājumu pārskatīšanu, un pretējā gadījumā pat labi ir eh, ļoti mm, daudz tādu netaisnību šajā jomā. Krista Debska kungs, lūdzu. Paldies. Eh, Ministra kungs vēlas atgriezties eh, pie jautājuma, ko mans eh, ungāru kolēģis uzdeva. Man radās iespējas, ka jūs visiem tik apgājāt šo jautājumu, jūs neatbildējāt uz to. Mēs eh, arī nu, esam uzauguši poļu pārsvarā, daļa mums, no mums aiz zelts priekškaru, un es tur esmu sabijis ilgāk nekā jūs. Un es arī atzīstu, ka, protams, brīvprasam pārvietošanās ir pamatvērtība, tā sekmēģina attīstība un tā tālāk. Tā Bet problēma ir tāda, ka tiešām pārsvarā šī plūsma vērojam tikai vienā virzienā. Lauvas daļa šīs plūsmas. Un šeit runāju no, no tādas valsts eh, perspektīvas, eh, kur faktiski ir būtu uzskatām par relatīvu veiksmes stāstu, jo polijas attīstība jau bijusi diezgan laba pēdējā laikā. Bet nu joprojām vairāk kā septiņi miljoni poļu pat labāk, kas zimuši polijā, bet strādā ārzemēs. Runājot, atvainojos, ka droši vien, ka divi miljoni bija domāti patiesībā. Bet, lai nu kā, skaits ir ļoti, ļoti augsts, un, un viņi, protams, vairums no viņiem strādā ārzemēs tikai tādēļ, ka nevar atrast kvalitīvas darba vietas pašmājās. Ne jau citu iemeslu dēļ. Un, jā, komisija arī domā par pasākumiem, kas būtu veicami, lai, tā sacīt, mobilizētu darba tirku un uzlabotu iespējas. jādomā nu, gal galā par reālajām migrācijas izmaksām. Un varbūt būtu nepieciešama stratēģija, priekšlikums. Attiecībā uz to, kā uzlabot uh, iespējas pašmājās, tā, tā lai uh, mm, kvalificēts darba spēks jaunieši, lai viņiem būtu impulsi un institīvs palikt mājās, lai viņiem nebūtu jābrauc projām. Un pensiju sistēma arī, protams, Nu, mēs zinām, ka um, valstīs, kurām izceļošie strādnieki, tagad tur cilvēki protestē. Bet vēl viena lieta, Eiropa ir balstīta uz, um, uz nāciju valstu pamatiem tā sacīt, un mēs nedrīkstam Eiropu īsti salīdzināt ar ASV vai tur Austrāliju, kur cita situācija. Nu, man jautājums, ko Latvijas prezidents to grasās darīt, lai dot iespēju kvalificētam darbsākam jauniešiem tomēr eh, nu, vairāk palikt mājās, eh, dot pienesumu pašmāju ekonomikas celšanā, valsts celšanā, lai viņiem būtu iespējas atrast eh, pievilcīgas darbveidus ar labu atalgojumu un iespējām attīstīties. Nu, vispēcot pēdējais jautājums, kolēģis no Spānijas. Divi ātri jautājumi no manas puses, sakarunātājs. par struktūru reformām. Te kolēģis jau pirms manīm pieminēja, ka dažos eh, reģionos varbūt ir aizies tā kā drusciņ pat tālu šīm reformām. Nu, Spānija, piemēram. Vai es domāju, ka Spānija būtu aizgājusi arī maķinīgi pat tālu šajā struktūra reformā? Daudz Spāņu tā uzskata. Un nu, Spānijā vidējais eh, līguma ilgums bija 55 dienas tikai. Un arī pirktspēja, spāņu pirktspēja ir eh, tāda kā 80. gados apmēram, tagad pirms 25 gadiem, vienādiem sakot. Pat vēl, vēl, vēlāk. Nu, lūk, tā kā, ja mēs esam atgājuši par tālu, nu, kas tad būtu darāms tādā gadījumā? Un nu, kas attiecas uz IKP un izaugsmes eh, perspektīvu, nu, runā, ka perspektīvas tagad pamazām atgriežas, jā, Spānija it kā tagad lietas izskatās nedaudz rožaināk bet tāpat laikā vairāk kā 20% bezdarbs joprojām, tas tuvākajos gados neko daudz nekritīsies, diemžēl, sevišķi jauniešu vidū vēl augstāks bezdarbs. Jūs pieminējāt, ka um, cīņa pret bezdarbu ir viena no jūsu prioritātēm. Nu, tik uzdot jautājums par, um, par um, maternitātes, paternitātes atvaļinājumu. Jau 2008. gadā tika izstrādāts komisijas priekšlikums par, par maternitātes atvaļinājumu par māšu tiesībām, un vai jūs ne, vai to nevajadzētu tā kā aktivizēt? Jā, paldies uh, par uh, jautājumiem un uh, interesantiem viedokļiem. Uh, jā, Latvijas, eh, Latvijas prezidentūra ir izvēlējusies savas prioritātes atbilstoši eh, tam, ko mēs saredzam, kas ir jādara un kas ir nepieciešams eh, Eiropas Savienības kopumā attīstībai. Ir lietas no mūsu izvēlētajām prioritātēm, kas saskana un iespējams, ka tas ir labi arī ar Eiropas komisiju, kas ir šobrīd jauna komisija sākus strādāt. Uh, un manuprāt tas ir labi. Protams, eh, es visus tos jautājumus, kur, eh, kuriem mm, pieskāros, arī mēģināju eh, savā sākotnējā uzrunā izskaidrot visus tos darbus, ko mēs darīsim. Nu, es ceru, ka tika šie jautājumi sadzirdēti, uzklausīti un uh, varēsim veiksmīgi sadarbībā ar uh, parlamentu arī uh, turpmāk visus šos uh, jautājumus risināt. Uh, bija jautājumi par uh, mobilitāti, ko un kādā veidā tas ietekmē. Es jau vairāk kārt šodien minēju, ka, <clears throat> lai mums katrā dalībvalstī būtu pieejamas uz vietas kvalitīvas darba vietas, tad, protams, šeit ir nepieciešamas investīcijas, investīcijas katrā uh, konkrētā uh, dalību valstī, lai rastos darba vietas uz priekšu, uz vietas, un lai mēs uh, kopumā varētu vienādi mm, attīstīt kopumā Eiropas Savienību. Nu, šeit mums visiem ir, ir kopīgs darbs. Ja kādam ir recepte rīt uz pusdienas laiku, esam gatavi uzklausīt. Uh, kam uh, Kas mums vēl ir jautājums? À, par, bija jautājums par attiecībā par maternitātes direktīvu. Jā, šis jautājums <clears throat> tika Itālijas prezidentūra te, centās ar šo jautājumu virzīties uz priekšu, diskutēt padomē, tomēr padomas vairākums nu, nebija atbalstošs. Arī šobrīd Latvijas prezidentūra uh, Um, nesaredz, ka padomē būtu iespējams uh, vienoties, jo, uh, diemžēl, dalību valstu situācijas ir dažādas, uh, kur nu, dalību valsts nepiekrīt gan ekonomisku apstākļu aspektu dēļ, gan dažādu aspektu tradīciju un, un, un prakses un pieredzu dēļ šo neatbalsta, bet komisija šobrīd strādā, komisija ir devusi laiku vienoties sešus mēnešus, Ja šo, šajā laikā to neizdodas izdarīt, tad komisija strādā pie jauniem priekšlikumiem, jo problēma jau, protams, šobrīd ir. Un ir jāatrod tas pareizākais, droši vien, kad atkal modernizētāks eh, priekšlikums, lai mēs šo uh, problēmu, kas saistās ar maternitāti, ar maternitātes atbalstu, uh, tiešām virzītos arī uh, šeit vēl bija jautājumi tieši par šo atbalstu vecākiem tanī brīdī, kad viņi audzina bērnu. Tā kā jāpaldies par šiem jautājumiem. Thank you very much for that. Liels paldies. Paldies par tik rūpīgu un centīgu attieksmi, cenšoties atbildēt uz absolūti visiem jautājumiem. Mēs tiešām šajā, šajā komitejā nepacietību gaidām eh, turpmākus kontaktus. Un centīsimies arī palīdzēt jums jūsu plānotajos darbos, lai panāktu progresu un pārmaiņas. Jūs, manuprāt, to redzējāt visos jautājumos, mēs vēlamies pārmaiņas, mēs vēlamies vairāk labu lietu, mazāk sliktu lietu. Cīņa pret bezdarbu, cīņu par sociāliem konfliktiem. Paldies jums vēlreiz par to, ka pavadījāt tik daudz laika pie mums. Mēs noteikti tiksimies ar jums vēlreiz prezidentūras ietvaros. Paldies! dārgie draugi. Mums ir divas svarīgas lietas vēl palikušas darba kārtībā. Centīsimies strādāt cik efektīvi vien iespējams. Mums ir Eures jautājums par nodarbinātības dienestiem un darbinieku piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāk darba tirgus integrāciju. Tas saistīts arī ar jautājumiem, ko uzdevām tikko ministram. Un došu vārdu referentam Becker kungam. Jūs gaidījāt savu kārtu un tagad tā ir pienākusi. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsarētāji. Dargie kolēģi, es ziņošu par eh, situāciju, kā es to redzu bet vēlos vispirms pateikties par lielisko atbalstu, ko saņēmu no sekretariāta un arī padomniekiem. Tas nav pašsaprotams. Man šī kompetence bija ļoti noderīga, kas tiek piedāvāta ne tikai man, bet arī visiem pārējiem, jo mēs jau esam dialogā ar komisiju un arī dialogā ar padomi Bez tam mēs jau arī sanāksmē eh, ar iesaistītajiem iestādēm esam apmainījušies ar viedokļiem. Mums ir bijuši arī divi ēnu referents sanāksmes. Tās ir noritējušas ļoti konstruktīvi. Ar ļoti interesantiem komentāriem un līdz šim ir noslēgušās ļoti rezultatīvi. Vēlos eh, konstatēt šobrīd, pavisam vispārīgi. Par ko īsti ir runa? Ņemot vērā augsto bezdarbu daudzos Eiropas reģionos, esam izdarījuši secinājumu, ka darba spēkā mobilitāte var būt viens no faktoriem, es uzsveru viens no faktoriem, kas palīdzētu cilvēkiem atrast darbu. Mēs vēlamies stiprināt šo mobilitāti. Es vēlētos norādīt uz ietvaru, kurā mēs strādājam, ietvaru nosacījumiem. Mums Eiropā ir diezgan zema darba spēka mobilitāte, tikai 0,3% aptuveni. Tikai 0,3% darba ņēmēju strādā citā valstī. ASV ir gandreiz 20 reizes augstāka modernitāte. Aptuveni 6%. Protams, ka nopietni runājot, ir problēma ar valodu barjeru. Amerikāņiem šādas problēmas nav. Nu, tas būtu taisnīgam salīdzinājumam. Bet tāpat laikā ir vēl viens fakts. 25 miljoni bezdarbnieku Eiropā, 18 miljonu eirozonā. Mums tāpat laikā ir 2 līdz 3 miljonu neaizpildītu vakanču. Līdz ar to ir tikai loģiski stiprināt mobilitāti, nodrošinot to, ka visiem uh, Eiropas iedzīvotājiem ir pieejamas šīs neaizpildītās vakances, un tam ir tad arī izveidots ēras tīkls. Par šī ēras tīkla izveidi. Eh, ar to mums ir sagādāts efektīvs instruments, kas cita starpā arī praktikantus nodarbinās, tātad būs šīs prakses vietas paredzētas, esam gan apsvēruši arī nosacījumu, ka runa ir par regulāriem eh, pakalpojumiem. Mēs skatām daudzus jautājumus, publisko tirgus, darba tirgus pārvaldību, privāto pārvaldību. Vēlos uzsvērt dažas lietas. Tur, protams, ir arī citas, eh, tā esmu gatavs uzklausīt, uh, Es uzskatu, ka darba tirgus politika būtu iekļaujoša, saņemtu finansējumu no nacionālām eh, iestādēm un paliktu attiecīgi nacionālajai kompetencē, jo atrašanās vieta ir visbūtiskākais aspekts. Ir jātiek nodrošinātam, ka publiska darba tirgus pārvaldība, tur, kur tā ir svarīga, kā mēs to zinām no daudzām attīstītām Eiropas valstīm, būtu īpaši izvirzīta kā priekšrocība, tad automātiski kļūtu par Eiros tīkla sastāvdaļu, bet pašsaprotam būtu arī, kā rīcības spējīgi privāti tirgus dalībnieki, NVO, arī būtu kā partneri šajā tīklā. Un, ja tiek izpildītas prasības, tās pašas prasības, kādas izpilda publiskie dalībnieki, tad arī šie dalībnieki varētu kļūt par daļu no tīkla. Līdz ar to būtu tīkli darība, dalībnieki un partneri. Bet partneri izpildot papildus nosacījumus, var kļūt arī par tirgus pilnvērtīgiem dalībniekiem, tīkla pilnvērtīgiem dalībniekiem. Un panāktu, ka darba meklētāji ātri un bez problēmām saņemtu pieeju visai darba tirgu saistītai informācijai tajā valstī, kurā viņi vēlas strādāt. Tā būtu kā platforma, kas tiek instalēta, to veic komisija, un tur būs viss eh, informācija apkopot par darba tiesiskajām attiecībām. Vakanču aizpildīšana prioritāri notiek eh, ar tās valsts iedzīvotājiem, kur šīs vakances ir. Un pamatā tad prioritāte būtu Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs uzdevums, jo pašreizējā situācija tieši apraksta kā ļoti negatīvu. Eures atpazīstamība nav pats par sevi saprotama. Jauns tīkls jāsāk ar eh, plašu popularitātes veicināšanas kampaņu. Visiem Eiropiešiem ir jāzina šī sistēma. Tam mums ir nepieciešams nopietns atbalsts no komisijas. Es domāju, ka tas ir komisijas pienākums, bet tāpat laikā tas ir arī pienākums valdībām dalību valstīs. Viņiem savās valstīs ir jāpopularizē šī sistēma tajā atbildībā, kas viņiem ir par saviem darba tirgiem. Kas šeit vēl būtu sakāms? Piemērs tām prasībām, ko mēs vēl izvirzam. Mēs vēlamies, lai jaunais eiro Euras tīkls tiktu regulāri izvērtēts, lai būtu regulārs pārskats par plusiem un mīnusiem, un to varētu pielāgot. Jā, kā kolēģis Sandera norādīja, apspriežoties ar Latvijas ministru, jā, robežu teritoriju jautājumu arī tiks īpaši ņemt vērā, un es tad aicinu iestrādāt to ar grozījumiem. Vēlos pavisam īsi ieskicēt, kā tas man izskatās. 30. janvārī mums ir noteikts termiņš grozījumu priekšlikumu iesniegšanai esam plānojuši vēl vienu sanāksmu ar bērnu referentiem. Vēl datums nav noteikts. Izskatās, varētu būt 26. februārs, kad tiks prezentēt šeit komitejā grozījumu. Un tad šobrīd Lēmumu pieņemšana ir 24. martā komitejā plānos. Vēlreiz paldies visiem N-referentiem, visiem asistentiem, kas ļoti efektīvi ir strādājuši. Paldies par uzmanību. Thank you, Mr. Becker. Uh, paldies, Becker kungs. Mm, vairāk kolēģi lūguši vārdu, mums jābūt ļoti, ļoti, ļoti lakoniskiem. Ja pirmkārt mums jādod vārds ēnu referentiem, protams. Un bez tam mums vēl daži citi jautājumi darba kārtībā vēl. Nu, vispār nevar zināt, vai tad tiksim ar visu galā šodien, tad rītā gan mums būs darba pilnas rokas. Bet, nu, labi. Pirmkārt, tad ēnu referentiem vārds. Šons Saimons. Paldies, tiešām mēģināšu izteikties visam lakoniski. Ne, neizteikšos vispār par ziņojumu kopumā vai par uh, grozījumiem. Uh, aprobežošos vien ar Bekara kunga grozījumiem, ko viņš ir paveicis, un kāds vēlas uzteikt viņa darbu. Ļoti konstruktīva un tā, tāda koleģiāla darba, pieeja darbam viņam ir 44 grozījumi, nu nav nekas daudz. Daži no tiem ir tādi, kam mēs varam piekrist. Un, piemēram, valsts nodarbinātības dienas nodarba, tātad būtība ir pamatots vītrot atsauci uz zaļģētajiem aktiem, tāpat arī uz nodevām. Un piekrītam arī viedokam par ekspostu izvērtēšanu pēc diviem gadiem. Es domāju, ka divi gadi ir vairāk nekā pietiekams laika posms. Bet īsi četri, tādi grosījumi četras jomas, kurās īsti nesaprot, kas, ko, ko Bekarkungs tur domājis. Pirmkārt, eh, māceklība. Staļiešanās iespējas. Šķiet, ka Bekarkungs ir tā kā mēģinājis panākt to, lai mākslībai būtu tieši tāds pats status kā, kā pilnīgi nodarbinātībai. Nu, tas būtu drusciņi dīvaini. Tas, kādā ziņā jāatbalsta realitātei. Protams, eh, sarežģīšanās eh, māceklība tā ir jāapmaksā. Tam jābūt eh, darbam, atbilstoši tam, kāds definēts pielikumā, bet kādā ziņā tas nav tas pats, kas pilna laika darbs. Normāla nodarbinātība. Otrkārt, locekļi un partneri. Ceturtajā pāntā vajadzētu nedaudz izcelt šo, šos divus jēdzienus. Man nu, šķiet, ka tur nedaudz sajaukt šie jēdzieni. 9. pāntā nav nekāda grozījuma, bet, nu, man tas nešķiet īsti tā kā saskaņots. Es nesaprotu īsti, ko referenci mēģina panākt, tā kā varbūt varētu nevajag paskaidrot lūk par šo jautājumu. Sociālai partneri, tie, manuprāt, vispār nefigurē nec paskaidrojumu rakstā. Nu, tur gan sacīts, jā, ka NBO aģentūras un armatības dienesti visi ir uzskaitīti kā eures locekļi, bet sociālajie partneri neko nefigurē tiešām. Domāju, ka tā ir kļūda. Tas ir palaists karām. Tāpat arī pārobežu sadarbība, pārobežu partneri. Nu, ir 20 eh, šādas partnerības eures kontekstā, vairāk nekā 13 valstīs, 600 tūkstoši cilvēku. Uh, tajā ir iesaistīti, un tas kaut kā ir jāiz, jāatspoguļo tekstā galu galā. Nu, tādu no komentāru. Paldies! Thank you, Mr. Simon. Paldies, Simon kungs. Jāna Citānska no EKR. Lūdzu. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade, pán spravodajca, sa vám Paldies, pirmkārt, referenta kungs, paldies jums par labi sastādīto ziņojumu un par visu darbu, kas ieguldīts tā sagatavošanā kopā ar kolēģiem. Tiešām vēlas augstu uzteikt jūsu veikumu un arī komentāru sākumā. Jūs sacījāt, ka darba tirgus politika ir jānodod pirmkārtām dalībvalstu kompetencē. Tas ir taisnība. Tā jāpliek, es skatīju darba tirgus kompetencē. Un tagad arī tām, ka. Kā publiskiem svarīgu pakalpojumu sniedzējiem būtu automātiski jākļūst par EOS platformas uh, locekļiem. Viena problēma, ko es vēlētos izcelt un ko man varbūt nedaudz citās priekšstats ir, ir par lūko. Kanodarbinātības pakalpojumu sniedzēji, ja tie nav publiski sniedzēji, pat atbilst visiem kritērijiem, viņi nevarēs kļūt par EOS uh, locekļiem. Viņiem gan varētu būt šāda iespēja, bet automātiski viņi nekļūst par EOS locekļiem. Un tas, manuprāt, izraisīja tā zinām juridisku neskaidrību, jo, ja nu iestāda atbilst kaut kādiem noteiktiem kritēm, tad kāpēc gan tā liekta mm, iespēja automātiski kļūt par, par euris locekli. Tā kā to vajadzētu drusciņš tā kā pieprizēt. Šajā jautājumā es būtu gatava jums debatēt arī tālāk. Un vēl, jūs arī uzsvērāt savā ievadā. Ja nepieciešams vairāk popularizēt šo euris modeli, lai cilvēki apzinātos, ka šāda platforma tiešām pastāv, ka tā, ka tā ir izmantojama, ka tā ir laba platforma, un tas ir jau galvenais šī portāla mērķis kaut galā, ne? Nu, tāpat arī um, pozitīvi vērtēju to, ka priekšlikumā um, neatcauc nevien, nevienā vietā vienas to, ka jānovērš barjeras šīs platformas, platformas funkcionēšanai. Un ir piekļuvi, nu, te ir droši iedomāt arī invalīdi. Dažādas invaliditātes formas ir. Un, protams, cilvēkiem, kuriem ir eh, um, ierobežota redze, vai akmeni cilvēkiem būs grūti to izdarīt, bet citiem nu, jau nē. 75 miljonu cilvēku Eiropā, ar kuriem ir problēmas ar pamatu prasmēm, kuriem ir, mm, tātad, uh, kur ir daļēji vai pilnīgi analfabēti. Un tajā atsaucās uz uh, ANO cilvēktiesību konvenciju, tāpat uz 2020 stratēģiju, kā uzlabot uh, iespējas visām grupām. Domāju, ka arī šiem būtu jāuzlabo. Nedrīkst ignorēt viņu tiesības. Jebkurā tiesība aktā. Tā kā arī šeit ir uznāks zināmas izmaiņas un uh, gaidu turpmāk debats. Paldies! Paldies, Glabājovas kundze, mēs vienam Glabājoviem, ja mēs te šeit, ja tā tad lūdzu, ne, laikam nav, nav atnākusi, bet labi, es izteikšos viņas vārdā, saka kolēģi Tornese. Pirmkārt, viņas vārdā vēlos pateikties referentam, kā Jānu referentiem par teicamo darbu, nu, tādā, nu, eh, vispārīgas dabas komentāri. Lūk, uzlabot darba spēku mobilitāti Eiropā nepieciešams uzlabot to, kā funkcionē Eures un uh, darbiet meklēšanas platforma, ir nepieciešama labāka sadarbība ar dalībvalstu aģentūrām, ir nepieciešams uh, uzlabot sastapjā kvalifikāciju atzīšanu un jāuzlabo arī valodu prasmes un apmācību Eiropas līmenī. Un tagad daži jautājumi man tev referentam. Tiešām lieliski, ka referents ir veltījis tik daudz uzmanības uh, Eures uh, komunikācijas stratēģijai, atpazīstamības jautājumiem tātad. Euristo locekā, kā arī esošajiem nākotnes partneriem, viņiem arī šeit būtu jāsimās vadošā loma, lai nodrošinātu to, ka visi Eiropas pilsoņi zina, ka ir šāds, lūk, darba vietu meklēšanas portāls un ka to izmanto nepieciešamības gadījumā. Un tas jā, jāskatro arī mums, kā parlamentāriešiem, saviem tātad, uh, savam elektorātam ir jāskaidro. Tālāk par um, māceklības iespējamo iekļaušanu Eures um, darbībā. Nu, jā, es domāju, ka informācija par māceklību un stažēšanās iespējām būtu jākļauj Euris eh, portālā, nosacījumi, ka varbūt eh, noteiktas eh, mācekļu vietas, kas domās, ir apmācības nolūkiem, tad nav pieejams kaut kā tā. Nekādā ziņā bakanču klāstam jābūt maksimāli lielam šajā portālā. Mēs vēlētos, lai tu sagrēt maksimāli daudz bakanču, lai tā tiešām būtu noderīga un darba meklētāju efektīvi arī izmantot, lai tā būtu laba sistēma. Tāda 24. grozījums. Uh, rezidents, jeb viefies uh, princips. Referents uzskata, ka principā nevajadzētu dot preferenci savu valstu piedarīgajiem, aizpildot uh, pieteikumus darba vietu, jo visiem taču mums tiesības uz brīvu pārvietošanos, līdz to mums visiem jādod iespēju piekļūt šīm uh, darba vietām, neatkarīgi no tā, kur tas ir. Un cits jautājums, protams, ir, vai šīs atbaidas ir um, ierobežotas kaut kādiem iemeslu dēļ, drošības iemeslu dēļ, valodas prasību dēļ, piemēram, ja, ja tas ir nepieciešams ar pienākumu izpildījumu un tā tālāk, dažās pēc pasības var būt. Es um, um pieļauju, ka šāds ierobežojums arī varētu norādīt um, vakants sludinājumā. Un vispēcot, visi pakalpojumi, kas saistās ar EURES uh, portālu izmantošanu, tiem būtu jābūt iemiem um, bez maksas. Nu, varbūt, ka um, maksā, piemēram, kādiem advancētākiem īpašiem pakalpojumiem. Nekatrā ziņā mums jāraugās šo portālu no patērētāju viedokļa, un komisijas eh, priekšlikums pārēc eh, um, finansēšanas iespējas no sociālā fonda, kā arī, kā arī nodarbinātības un sociāla inovācija priekšlikuma. Un šai sakarā tas ir labs priekšlikums no komisijas puses. Es domāju, ka tiešām nevajadzētu darba meklētājiem uh, likt maksāt par, par uh, to, ka viņi meklē darbu vietu šajā portālā. Paldies! Paloma Lopes no Goja, lūdzu, jums vārds. Ak, tā nav laikam viņas mums te. Nu, labi. Kā nav, tā nav. Mečeriču kungam no zaļiem tad vārds. Paldies. Arī es sākumā vēlos eh, pievienoties kolēģiem laba vārdos attiecībā uz kolēģi paveicu darbu un grozījumiem. Labi nostrādās tiešām. Es teikšos eh, īsi, tā kā nekomentēšu visus tos jautājumus, kur mums ir domstarpības tādu ir vairāki, bet nu visus nekomentēšu. Bet eh, tikpat labi mēs varēsim vienojušies par vairākiem tam problemātiskiem jautājumiem, arī citstarpā par tiem, ko pieminēja nu kolēģi. Bija tikai divi grozījumi, ko vēlos pakomentēt. Bet pirms tam vēlos ierosināt lūkojumu. Es ļoti pozitīvi vērtēju to, ka referents ir ļoti atvērts dažādām idejām. Viņš vērsies arī pat, patieši uh, pie padomas, bet es ieteiktu, ka varbūt jāpagaida tomēr, kamēr uh, nu, parlaments laiž tā savu atzinumu, konsolidēšu atzinumu, un tad vajadzētu vērsties pie padomas tomēr par kuriem specifiskiem jautājumiem. Ja? Bet, nu labi, es nevēlos, protams, tevi ierobežot uh, referenta um, centienus uh, veikt efektīvu koordināciju. Divi punkti, par kuriem es vēlētos varbūt nedaudz citādi, tā kā raudzīties un, un tos pagriezt nedaudz citādi, ir pirmkārt sēstais grozījums, ko es saprotu referentu loģiku, viņš šāds uzsvērt, kā darba tirgus politika, tā kā tā atbalsta pasākumi, ir dalība valstu ekskluzīva kompetence. Bet, nu, manuprāt, tas pārāk tāds, tāds uh, vispārīgs uh, un, un, un nekonkrēts uh, komentārs. Te no konsensuāla viedokļa varētu par to stīrēties arī no politikas veidošanas viedokļa. Es nedomāju, ka šī tā īstā vieta, uh, kur šādu debatu uzsākt vienkārši. Tā kā es būtu nedaudz piesardzīgāk šādos formulējumos un attiecīgi iesniegšu arī grozījums par šo tēmu. Tad vēlos eh, pievienoties kolēģei no Aldes. Attiecībā 24. grozījumu. Jā, dalība valstis eh, var saņemt jebkurus eh, pasākumus, kurus uzskata par nepieciešamu, lai tur dot prioritāti saviem valsts piedarīgiem attiecīgajām vakancēm, nu tad viss šis pasākums eh, var zaudēt sākotnējo mēķu un jēgu. Nu, ja lai valsts var darīt da jebko, nu, tad kāda tad jēga vispār no, no tā, ka valsts nodarbinātības uh, dienas kļūst par automātiskiem jēgas locekļiem. Jo, ja šis iestādes var darīt da jebko, nu, tad tikpat labi tās var ar, arī eh, liekt kādu vakanču piemību citām valstīm tā tālāk, un tas, manuprāt, ir pilnīgi nonivēt visu šo sistēmu. Nu, tā kā tas ir pārāk tālu, jo ir vispārīgs tā, tāds grozījums, ko mēs šādā formā atbalstīt nevaram, to vajadzētu vēl spēst tuvāk. Kā sacīja, kopumā lielāko daļu esam viensprātis un tā, paldies vēlreiz, referents Badar. Paldies. Thank you, Laura Agija, EFT. Mēs paldies, Laura Agija, uh, EFTD grupa. Grazie, Presidente. Come gli altri colleghi ringrazio. Paldies, priekšādātāji. Es arī vēlētos pateikties Bekera kungam par ieguldīto darbu. Kā jau es eh, agrāk esmu teikusi, tāds instruments kā eures, eh, kurš eh, darbojas kopš 1983. gada, nav pierādījis savu efektivitāti. Tāpēc mēs vēlētos nodrošināt, lai šis instruments kļūtu efektīvāks. Protams, šeit var izteikt ļoti dažādus komentārus. Pastāv ļoti liels pieprasījums, kas pierāda, ka nodarbinātības situācija Eiropā nav uh, apmierinoša. Arī piedāvājumu trūkst. Tieši tāpēc būtu liederīgi mēģināt šeit ieviest reformas. Mums vajadzētu arī domāt par informāciju dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt instrumentus, kas ļautu šo informāciju nodot tālāk efektīvā veidā. To varētu izmantot arī jaunieši. Pastāv daudz dažādu iespēju. Jaunieši arī izmanto dažādas tehnoloģijas, dažādus informācijas kanālus, ko varētu mierīgi izmantot, lai uh, eh, šis tīkls kļūtu efektīvāks. Mūsu ieteikums būtu risināt kritiskākos jautājumus, un to mēs iekļausim savos grozījumos. Tagad vēl kādi apsvērumi kas eh, nāk no manis personīgi, un es tos adresēšu Pekera kungam. Es, protams, atbalstu mobilitāti, bet to nevajadzētu uzskatīt par vienīgo iespēju. Pašlaik dažiem tā ir iespēja, bet citiem šī mobilitāte tiek vienkārši uzspiesta. Es gribētu, lai Itālija varētu sniegt iespējas ne tikai jauniem strādājošajiem no Itālijas, bet arī citiem no citām Eiropas Savienības valstīm. Galu galā, ja runa par kultūras, mākslas, eh, ražošanas sektoru, tad, ja runa par mobilitāti, tad vienlaicīgi ir jādomā arī par izglītību un izglītošanos. Galu galā, tā ir jābūt brīvai izvēlei. Itālijā tā tiek uzskatīta par pēdējo iespēju, ja runa par profesionālo izaugsmi. Ja runa par bezdarbu, tad mums vajadzētu radīt darba vietas visur, vajadzētu rīkoties visur, kur tas ir iespējams. Šeit vajadzētu ņemt vērā gan fiskālos aspektus, gan ekonomiskos aspektus Es vēlētos apsveikt visus, kas strādā pie šī dokumenta par paveikto, bet mums ir jā, jāatrod reāli instrumenti bezdarba apkarošanai visā Eiropā, tā skaitā vidusjūras reģionā. Paldies! Runātājs saraksts. Es ceru, ka jūs neuzstāsieties ar runām, bet centīsieties izteikties pēc iespējas īsāk. Mums ir atlaisis pavisam maz laika. Mēs pirms eh, žāla Milāna. Paldies, priekšādātāji. Vispirms es gribētu pateikties eh, pirmajam, kas runāja mūsu referentam. Viņš runāja par eh, kopienas priekšrocību jēdzienu bet eh, te vajadzētu arī eh, pateikt, ka nacionālais priekšrocību princips eh, ļautu saglabāt esošās normas. Šeit nav runa tikai par mobilitāti, kas ir izvēlēta. Tas rada arī dažādas problēmas, tāpēc, ka pastāv arī piespiedu mobilitāte ja viss notiek kā pašlaik, tad mēs saskarsimies ne tikai ar 3 miljoniem bezdarbnieku, bet ar 25 miljoniem bezdarbnieku, kuri būs spiest izvēlēties mobilitāti kā pēdējo alternatīvu. Arī pagaidu darbinieku problēmas eh, sāsināsies. Mēs to nevēlamies. Protams, gan valsts uzņēmumi, gan arī privātie uzņēmumi tiek aicināti ņemt vērā, ka dažas valstis ir vājākas attiecībā uz personas datu apstrādi. Mēs vēlētos, lai katra valsts ņemtu vērā administratīvo slogu Eiropā, un tikai Tādā gadījumā mēs varētu uzlabot nodarbinātības situāciju. Paldies! Krasnodebski. Krasnodebska. Kungs. Tego, o czym, o czym mówiłem w swoim. Paldies. Šajos priekšlikumos Es neatrodu pilnīgi neko no tā, kas tika pieminēts sarunās ar ministru. Es redzu šeit ļoti lielas bailes no austrumu partneru puses. Šādas inici iniciatīvas novedīs pie labākas situācijas vislabāk attīstītajās Eiropas Savienības valstīs. Tādas valstis kā Polija nodrošinās eh, lētu, labi kvalificētu darba spēku. 24. grozījums vienkārši padziļina manas bažas. Mēs redzam, ka tieši šāda filozofija slēpjas aiz tā visa. Varbūt mums vajadzētu vēlreiz uzdot savu jautājumu, kā rīkoties, ko darīt, lai migrācijas plūsma būtu brīvprātīga, un lai šī plūsma ietu visos virzienos. Mēs nevēlamies pieļaut tādu situāciju, kur jauni, labi kvalificēti cilvēki strādā tikai tādās valstīs, kas ir vislabāk attīstītas, bet viņi strādā tādu darbu, kas neatbilst viņu kvalifikācijai, ir daudz zemākas kvalifikācijas darbs. Mums vajadzētu pārdomāt principus, kas ļautu mums aizsargāt uh, eh, nacionālas darba tirgus. Vēlreiz atkārtošu, ka mēs saskarsimies ar darba spēka plūsmu no Austrum vai Dienvidē Eiropas. Tie būs jauni, labi kvalificēti cilvēki, kas dosies uz bagātākām valstīm. Nezinu, vai mēs vēlamies šādu Eiropu, neskatoties uz mūsu politisko orientāciju. Paldies! Krzysztof Hekmans. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, w pierwszych słowach chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu posłowi Bekowi. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Vispirms es vēlētos pateikties Bekera kungām par viņa sagatavoto ziņojumu. Es piekrītu lielākajai daļai no iesniegtajiem grozījumiem. Eiras tīklam ir jābūt viegli pieejamam, caurdzamam un portālam ir jābūt lietotājiem draudzīgam. Informācija par nodarbinātību citā dalību valstī ir jāsniedz pēc iespējas pilnīgākā formā un to nevajadzētu ierobežot tikai uz uh, Um, CV un piedāvājumu ievietošanu. Gribētu runāt par referenta grozījumiem attiecībā uz valsts administrācijas pienākumiem. Protams, uh, šeit ir runa par pastāvīgām pārmaiņām, arī sociālo partneru loma pieaug. Mēs nevaram atteikties un norādīt to, ko mums varētu sniegt valsts administrācija un valsts iestādes. Arī šīs iestādes mainās. Piemēram, manā valstī Polijā pēdējos sešos mēnešos tiek veikta attiecīga reforma. Mums vajadzētu pievērst arī nozīmi tam, ka valsts iestādes valsts administrāciju nevarētu izmantot eh, sociālo partneru labā. Regija komiteja gatavos atzinumu par šo projektu. Mums ir ļoti daudz interesanti ideju, ir bijušas interesantas diskusijas. Vajadzētu iesaistīt visus partnerus, jo īpaši pārobežu partnerus. Mums ir jāatcerās, ka ļoti daudzi pilsoņi dzīvo šādos pierobežu reģionos un dodas uz citu valstu strādāt. Domāju, ka šī regula var stiprināt šo pilsoņu situāciju un vienlaicīgi stiprināt arī eures un nodarbinātību. Paldies, Morvai kundze! Köszönöm szépen. A jelentés kapcsán szeretném ismét hangsúlyozni, hogy... Paldies! Es gribēju vēlreiz uzsvērt attiecībā uz šo ziņojumu, ka Eiropas Savienībā pastāv atšķirīgi pamatprincipi, kas eh, pastāv viens otram līdzās. Protams, brīva pārvietošanās ir pamatprincips, bet arī kohēzija ir viens no pamatprincipiem. Un ar to es gribēju teikt, ka Eiropas Savienības ietveros pastāv ļoti lielas ekonomiskas atšķirības, kuras vajadzētu izlīdzināt. Ar vienu otru nevar aizstāt. Eiropas Savienībai nevajadzētu uzskatīt, ka atšķirības starp centru un perifēriju un te es runāju par vecajām un jaunajām dalību valstīm, kas ir daudz nabadzīgākas, ka šīs problēmas mēs eh, varētu atrisināt, eh, piespiežot eh, darbiniekus no nabadzīgajām valstīm doties uz bagātajām valstīm. Tas manī rada sašutumu. Mums vajadzētu galu galā domāt par reālu kohēziju. Otra piezīme. Referents mums sniedza statistikas datus, sakot, ka Eiropas Savienībā cilvēki ir daudz nemobīlāki, kā piemēram ASV. Viņi nevēlas doties strādāt kaut kur citur. Varbūt izskaidrojums ir tāds, ka Eiropas pilsoņi nevēlas dzīvot lielā federālā valstī. Eiropas pilsoņi vēlas dzīvot uh, tur, kur viņi ir piedzimuši, savā dzimtenē. Tāpēc viņi arī ir vairāk piesaistīti pie uh, savas valsts, pie saviem kaimiņiem, pie savas ģimenes. Galu galā mēs esam tādi mazliet konservatīvi šeit Eiropā. Mēs ticam nāciju savienībai un nāciju tradīcijām. Tieši tāpēc mēs arī nevēlamies doties uz citām valstīm un tur strādāt ilgtermiņā. Protams, mēs labprāt vēlamies iegūt pieredzi, bet mēs nevēlamies, lai tas ievilktos. Mēs gribam tomēr dzīvot tuvāk savām saknēm. Sanders kundze. Merci, madame la Paldies, priekšādētāji. Es arī vēlētos apsveikt mūsu referentu par viņa ļoti globālo pieeju šiem jautājumiem. Es gribētu pieminēt divus punktus, kurus jau iepriekš izklāstīju. Pirmā kārtā es iestājos par Eures platformas attīstību pārobežu kontekstā. Manā reģionā Elzasā eksperimentāli tas jau darbojas. Mēs sadarbojamies ar Vāciju. Un es arī uzskatu, ka vajadzētu ņemt vērā arī mācekļu apmācību šajā Eures ietvarā. Es domāju, ka mēs e, varētu šādā veidā attīstot e, māceklību un nodrošināt jauniešiem ne tikai tehniskās prasmes, bet arī valodu prasmes. Šādā veidā mēs e, viņiem varbūt dotu iespēju atgriezties savā valstī un būt gataviem uh, darba tirgumu, lai viņi varētu atrast tātad darba vietu savā valstī. Lūk tas, ko vēlējos teikt. Paldies! Paldies, Džeimsas kundze. Diana. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu uzteikt referenta darbu. Paldies viņam par to. 2013. gadā Eures programma parādījās Britu avīzēs un eh, tika minēta šokējoša statistika, ka 800 tūkstoši britu darba vietu būs izkaisīti pa Eiropas Savienību. 50% no uh, šīm darba vietām tagad ir mājaslapā un briti līdz ar to saskaras ar problēmām. Protams, mēs vēlamies, lai mums būtu darbinieki, lai mūsu valstī ienāktu talanti un specializētas zināšanas, taču briti vēlas to visu kontrolēt, tieši tāpat kā jebkura cita Eiropas Savienības dalība valsts. Mēs nevēlamies redzēt kontrolētu Eiropiešu iebraukšanu Lielbritānijā un mūsu darba vietu aizņemšanu. Mēs vēlamies cilvēkus ar īpašām zināšanām, piemēram, medicīnā, inženierzinātnēs un jurisprudencē. Bet, eh, kolēģi, mēs šādā veidā atņemam jūsu valstīm prasmes, Un, ja mēs to darām, mēs nevēlamies, lai viņi mūsu valstī darbotos maz kvalificētās darba vietās. Tas būs negodīgi pret jūsu valstīm un nenāks par labu arī Lielbritānijai. Mēs rādzām šeit arī negatīvās tendences, un šī statistika arī ir jāņem vērā. Ir apmēram 228 tūkstoši cilvēku, kas ierodas no Eiropas Savienības uh, Lielbritānijā, un tas notika viena gada laikā, 2014. gadā. Viņi uh, mums atnesa tādas prasmes un zināšanas, kurām īsnībā vajadzētu palikt jūsu valstīs. Šis eures priekšlikums samazinās darba vietu skaitu Lielbritānijā, un šīs darba vietas tiks izreklamētas visā Eiropā. Iespējams, ka e, tas nāk par labu jums, bet īstenībā beigu galā tas nāk visiem par sliktu. 16. pāns varbūt e, izveido tādu automātisku uh, Eh, saskaņošanas sistēmu, kas ļauj izskatīt darba vietas un CV un tās salikt kopā, un varbūt arī 14. pants ļauj Lielbritānijai dot savu ieguldījumu Euras lapā, bet šādā veidā tiek radīta pozitīva diskriminācija, kur tiek dota priekšroka Eiropas Savienības pilsoņiem, un nekādā veidā netiek palīdzēts Lielbritānijai. Noslēgumā, dāmas un kungi, es gribētu teikt sekojošo. Lūdzu, rūpīgi par to padomājiet. Mēs Lielbritānijā nevaram atrisināt eirozonas problēmas un uh, nevaram atrisināt arī izgāzušās Eiropas Savienības nodarbinātības politikas problēmas. Ar šo priekšlikumu jūs vienkārši uzliekat ielāpu problēmai, jūs to neatrisinat. Děkuji. Sojdravas kundze. Tady eh, na mé předřečníky. Lielas paldies. Es gribētu reaģēt uz iepriekšējās runātājas teikto attiecībā uz kohēziju un migrācijas izplatīšanos Eiropas Savienībā. Lieš, pašlaik ambiciozi universitāšu beidzēji ar labām zināšanām uh, migrē, dodas uz tām valstīm, kur ekonomika ir spēcīgāka. Es šeit rēģēju uz Krasnodarska kunga teikto. Uh, Viņi negaida uh, aģentūru palīdzību. Viņi vienkārši atrod sev piemērotas darba vietas paši. Es redzu, ka šajā Eures iniciatīvā parādās iespējas tiem, kuriem ir grūti atrast darba vietas. Iespējams, ka arī mazāk attīstītās valstīs darba vietu piedāvātāji varētu piesaistīt sev darbiniekus un varētu piedāvāt jaunas darba vietas. Tātad no šīs institīvas es gaidu sekojošo. Tā vajadzētu izmainīt eh, darba vietu tirgu. Eh, eh, Labi, un tagad daži komentāri no komisijas. Morīna Kundze. Morīna kungs labo savu priekšsēdētāju. Merci, merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Es gribētu vienkārši pateikt, ka eures ir ļoti svarīgs instruments, lai nodrošinātu caurredzamību darba tirgū, jo īpaši ir runa par darba vietu piedāvājumiem un pieejamiem CV. Tāpat e, šādā veidā varētu labāk saskaņot e, šos piedāvājumus, varētu atrast atbilstošos e, darbiniekus atbilstošiem darba vietām. Šādā veidā varētu nodrošināt lielāku brīvību, varētu sniegt iespējas tiem, kas meklē darba vietas citās valstīs. Tas noteikti palīdzētu darba tirgumu. Tieši ar to mēs, tieši to arī mēs vēlamies panākt ar uh, šo priekšlikumu. Mēs vēlamies tātad reformēt eures sistēmu. Es gribētu pieminēt tikai vienu punktu, eh, ko pieminēja kāds no deputātiem. Caurredzamība ir viens no galvenajiem konceptiem šajā priekšlikumā. Un tas attiecas uz piedāvājumu skaitu, kas tiek eh, nodrošināts Eiropas Savienībā. Šī jaunā regula ļautu uh, apmainīties ar informāciju, un noteikumi informācijas apmaiņai būtu daudz skaidrāki. Otrais šajā regulā parādās arī iespēja skaidrot tos noteikumus, kas ļauj uh, Eures partneriem izmantot gan objektīvus, gan arī cauredzamus noteikumus. Lielas paldies! Un tagad dodu vārdu referentam Bekerkungam. Herzlichen Dank für die äh, sehr. Paldies. Paldies par äh, ļoti izglītojošiem komentāriem. Es ļoti daudz ko iegūstu no tā. Visu, ko es no jums dzirdu, es varu iestrādāt. Uzsvēršu svarīgākās lietas. Pavisam īsi, jo mums vēl ir jāstrādā. Vēlos pieminēt, ka, kā jau es minēju, praktikanti tiks iesaistīti tikai tādā variantā, kur ir pilnīgi skaidras tiesiskas attiecības, izglītības līgumi, pakalpojums sniegšanas līgumi vai kas tam līdzīgs. Mēs absolūti vēlamies novērst ļaunprātīgas izmantošanas iespēju pret šiem jauniešiem. Līdz ar to tas var notikt tikai absolūti legāli, precīzā veidā atšķirība sistēmā starp dalībniekiem un partneriem rodas tādēļ, ka šis priekšlikums, manuprāt, nosaka, nosaka, ka dalību valstis automātiski publiskās iestādes pakalpojums niedzēja kļūst par dalībniekiem, savukārt privātie kļūst, var kļūt par dalībniekiem, uh, ja viņi var nodrošināt tādu pašu darba kvalitāti. Un tur arī ir dalību valstu atbildība, manuprāt, pārbaudīt to. Nav domāts par to, lai izveidotu Eiropas līmenī kādu kontrols iestādi. Manuprāt, šī mūsdienīgā izpratne no Eiropas komisijas puses ir tikai un vienīgi atbalstāma. Sociālajie partneri netiek pieminēti, To es ar nožēlu saku. Es nožēloju, ka neesmu to izdarījis, jo es ļoti vēlētos uzsvērt, cik svarīgi ir sociālo partneru loma un Austrijas darba tirgus pārvaldībā ļoti daudz tiek darīts. Tieši no sociālo partneru puses viņus es noteikti vēlētos iesaistīt Viņi ir šīs sistēmas būtisks balsts. Vēlreiz par pārobežu tematiem. Jā, būtiska daļa. Šis piemērs par Elzasu ir ļoti ilustratīvs, bet mums ir arī citi reģioni Eiropā, kur e, šis princips varētu būt ļoti noderīgs. Šķēršļu novēršana, protams, tā skaitā cilvēkiem ar invaliditāti, to es vēlos uzsvērt, Tāpat vēlos pavisam īsi pieminēt to, ka saku paldies par atbalstu nepieciešamībā popularizēt šo tīklu, tātad veikt komunikācijas darbu. Bezmaksas izmantošana šim tīklam ar darba ņēmējiem ir absolūti nepieciešama prasība. Par to nav pat jādiskutē. Ja būs kādi pakalpojumi, kurus sniedz viens vai otrs privāts eh, tīkls dalībnieks, kas atsevišķi to piedāvā un tā nav daļa no mūsu projekta, tad tā ir tikai un vienīgi eh, katra cilvēka personīgā darīšana, vai viņa vēlas papildus pakalpojums. Ja kāds uzskata, ka vēlos kādus personīgos coachingu kursus, nu tam nav uh, nekā kopīga ar bezmaksas pieejušiem portālam. Par Eiropas Savienības preferencēm. Tieši Savienības preference attiecībā uz Eiropas Savienības telpu Tas ir eh, tieši pretrunā tam, lai būtu priekšroka attiecīgās valsts eh, iedzīvotājiem. Eh, šeit uzsvers ir tieši uz Eiropas Savienības pilsoņiem. Bet par to mēs varam runāt vēl. Tātad varbūt paplašināt to uz visiem, kuriem, kuri ir tiesīgi strādāt Eiropas Savienībā. Tam nav nekāda, nekā kopīga arī konkrētas, konkrētas valsts Eh, iedzīvotāju priekšrocībām. Eures, Eures eh, sistēma, manuprāt, absolūti nekādā veidā eh, ne, nepalīdz radīt spiedienu, kuru it kā izjūt cilvēki, kas vēlas doties projām. Šis portāls ir jāpopularizē, tam ir jābūt vieglāk atpazīstamam un vieglāk izmantojamam, informējot cilvēks par to, ka ir vakants kādā citā valstī. Un tas ir tieši tas pluss, ka visi to var uzzināt. Un man ir absolūti skaidrs, ka visi temati cīņā ar bezdarbu, tā skaitā jaunu darbvietu izveidē, arī turpmāk būs dalību valstu kompetencē un Eiropas Savienības kompetencē Un Eures sakarā par to netiek runāts, tāpēc, ka tas nav galvenais temats. Tie, kas pamatoti prasa valodu, izglītību, apmācību vai lasīšanas prasme apguve, un tas nav joks, jo 25% nevar pietiekam labā līmenī lasīt bet tas ir jādara izglītības jomā, profesionālās izglītības jomā, vai kā no duālās izglītības principa, ERS nav instruments mācību kursu apguvēji. To es vēlējos paskaidrot. Un Maran kungs jau sacīja, ka runa ir par piedāvājumu prezentēšanu darba ņēmējiem, tātad tiem, kuri meklē savu darbu, un tāpat laikā ir iespēja izsludināt šīs vakances darba devējiem. Runa ir par to, cik efektīvi šo instrumentu var izmantot, un runa par caurskatāmību. Un tas ir šī projekta kodols. Protams, vēl viens aspekts ir brīvprātīguma princips šī tīkla izmantošanā. Absolūti nav nekāda spiediena vai piespiedu dabas. Ja mēs runājam par to, ka gudrākie cilvēki aizplūst, mēs pieturamies pie nacionālās darba tirgus politikas. Tā tiek absolūti atstāta neskarta, 0% tas paliek dalību valstu un to valdību kompetencē. Un tur jā, izdariet spiedienu, kas var palīdzēt. Tā vai neesmu kaut ko aizmirsis? Jā, nu tas skan, saskar arī kohēziju. Manuprāt, kohēzijas jautājums nav kaut kas tāds, ko varētu atrisināt ar internetā balstītu instrumentu tā ir politika, darba tirgus politika saistībā ar to, kā to nacionālā līmenī risina. Ar to arī vēlos noslēgt savus izteikumus, vēlreiz vēlos izteikt pateicību un visu, ko es nepieminēju. Varbūt kaut ko esmu palaidis garām. Lūdzu, dariet man to zināmu ar grozījumu priekšlikumu iesniegšanu vai personīgā sarunā ar mani. Paldies jums visiem! Paldies Bekar kungam par paveikto darbu. Grozījuma iesniegšanas termiņš 28. janvārs, pieņemšana komitejā. Priekšsēdētājs saka, es atvainojos termiņš ir 30. janvārs, un pieņemšana komitejā notiks 24. martā. Paldies vēlreiz! Darba kārtībā mums šodien viens jautājums vēl palicis. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads. Laiks mums ir ļoti maz atlicis, par to arī atvainojos. došu vārdu Sergio Gutieres un Prieto ievadam. Sí, gracias, presidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Sākšu ar to, ka paskaidrošu nolūku. Kā vienmēr mēģināšu paskaidrot, kāda ir filozofija šīm ziņojuma pamatā uzsverot to, cik nepieciešama ir ekonomikas atvesļošanās, kas joprojām ļoti trausla. Iedzīvotāji uzskata, ka īstenotie pasākumi nav taisnīgi. Un mums vispirms ir jāatbalsta stimuli, kas ir iekļaut jaunajā ekonomikas stratēģijā, tiem ir jābūt vēl ambiciozākiem un ir jāizvairās no riska ieslīgt otrreizējā recesijā Tad ir nepieciešams ātrāk izveidot jaunas darba vietas. Tāpat ir nepieciešams nodrošināt izmaiņas darba tirgus politikā, lai ar reformām varētu pielāgot darba tirgus ekonomiskai situācijai, lai cilvēki varētu izdzīvot. Mums ir jānodrošina, lai šis ziņojums eh, ļautu atgūties sociālajam modelim, kas atsāc novārtā ir recesijas laikā. Tas mums ir nepieciešams, lai samazinātu nevienlīdzību un palīdzētu cilvēkiem izkļūt no nabadzības. Tāpat ir nepieciešams uzlabot visas politikas demokrātisko leģitimitāti ir jāiesaista nacionālajie parlamenti, sociālajie partneri lēmumu pieņemšanas procesā, tādā tā, lai reformas būtu efektīvākas un sociāli taisnīgākas. Lai Eiropas pusgada rezultātā tapušās politikas būtu taisnīgas un lai sabiedrība justu, ka tā ir daļa no viņiem. Tāpat ir nepieciešams atrisināt problēmas, ko radījusi ekonomiskā krīze. Tātad uz šo ziņojumu esam veidojusi tā, lai neiekristu slazdā vienkārši atzīstot to, ka ir nepieciešams pārmaiņas, bet jautājums ir par to, vai pārmaiņas būs pietiekā, pietiekams, lai atrisinātu ekonomikas problēmas, eh, bezdarbu, nevienlīdzību. Mans iespējas ir tāds, ka Eiropas Savienība un komisija ir darījusi visu, lai nodrošinātu, ka recesija nepasliktinātu situāciju. Bet nedomāju, ka mēs esam izdarījuši absolūti visu, lai izkļūtu no krīzes. Daži dati, lai labāk saprastu šo ziņojumu. Igadējā izaugsmes likme bija tikai mazliet virs nulles pavisam neliels samazinājums bezdarba līmenī 21,5% 2014. gadā. Eh, tas ir ilgtermiņa bezdarbs, tas ir par 4% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Saskaņā ar komisijas ziņojumu 50% no izveidotajām darba vietām Eiropas Savienībā nepalīdz cilvēkiem izkļūt no nabadzības. Tie pārsvarā ir tikai pagaidu darbi nevienlīdzība ir pieaugusi, dažkārt pat septiņkārt pēdējo trīs gadu laikā, un kas ir svarīgi, šī kombinācija starp algas vērtības zudumu un sociālas politikas samazinājumiem, pabalstu samazinājumiem, saskaņā ar OECD datiem, radījusi situāciju, ka katra ceturtā ģimene Eiropā saskaras ar risku nokļūt zem šīs nabadzības svītras. Lai reaģētu uz šo situāciju, Eiropas Savienībā ir jārada darba vietas, jārada izaugsme ātri, lai varam atgūt Eiropas sociālo modeli. Mēs līdz ar to nākam klē ar vairākiem ierosinājumiem, lai veicinātu izaugsmi un izmantotu Eiropas investīcijas bankas līdzekļus investīcijām, lai notiktu investīcijas, nevis tas, kā tās investīcijas, kas jau ir ieplānotas, bet jaunas investīcijas strateģiski svarīgās jomās, veicinot augstskvalitātes darba vietu izveidi. Nepieciešams pārtraukt pārmērīgas taupības politiku, veikt produktīvus ieguldījumus izglītībā un pētniecībā Tāpat arī patiesu politikā MVU atbalstam, lai tiktu izveidots jauns darba vietas, nodrošināt piekļuvu aizņēmumiem, un e, tie varētu pārstruktūrizēt savus parādus. Tā būtu daļa no izaugsmas stratēģijas. Mēs prasām praktisku pasākumu īstenošanu. Es runāju par tiem pasākumiem, kas pieminēti Junkera plānā un tie tad būtu piemērojami visām dalību valstīm. Tie ir sociāli taisnīgi pasākumi, kas palielinās iekšējo pieprasījumu. Tāpat arī nulles stundu līgumi, kas pa, palie, palielina nabadzību. Un mēs vēlamies godīgu aplikšanu ar nodokļiem attiecībā arī uz citiem modeļiem, piemēram, zaļās, zaļo nodokļu piemērošanu, nodokļu kapitālam. Mēs vēlamies samazināt nodokļu apjomu, lai veicinātu nodarbinātību. Vēlamies nodrošināt sociālu atvesļošanu Eiropas Savienībā, vēlamies sniegt atbalstu Eiropas minimālās algas noteikšanai. Tas būtu priekšlikums kas izriet no debatēm ar Junkerkungu. Vēlamies cīnīties ar ilgtermiņu bezdarbu, kur situācija pasliktinās Eiropas Savienībā, vēlamies debatas par automātiskiem stabilizatoriem gan nacionālā, gan Eiropas līmenī, un vēlamies arī īpašu pasākums apkarojot bērnu nabadzību. Komisijai ir nepieciešams skaidri pateikt, ko viņi īsti domā ar struktūrālām reformēm. Savādāk tas kļūst par tādu burvju rīku ir vienkārši politikas jomas, kuras var būt ļoti netaisnīgas un īstenībā var to īstenošanas rezultātā samazināt pieprasījumu. Tad, kad cilvēki runā par struktūrālām reformām, eh, cilvēki bieži vien nepaskaidro, ko tas īsti nozīmē, un nemaz arī neskatās, ko šīs reformas ietekmētu sociālā ziņā. Līdz ar to ir absolūti svarīgi, lai mēs uzlabotu demokrātisko leģitimitāti un globālo ekonomikas pārvaldību, tam mums ir nepieciešama starpiestāžu vienošanās starp eh, padomi, komisiju un Eiropas parlamentu, lai eh, tiktu definēta makroekonomiskas politikas, kas eh, skartu visus iedzīvotājus. Tas ir tas, ko mēs ierosinām savā ziņojumā. Mēs vēlamies panākt vienošanos un nonākt pie ļoti laba darba rezultāta. Paldies! Eh, divas minūtes katram no referentiem un dodu vārdu Sofija Ribeiro. Paldies un eh, paldies vienam kolēģim par teicam paveikto darbu. Jūs, paldies, teicāt, teicināties ar manu pilnīgu atbalstu lai kopējiem spēkiem panāktu iespējami tādu plašāku konsensu par šo jautājumu. Tādēļ šeit koncentrējamies uz nodarbinātību un sociālām lietām, ne tik daudz uz budžetu un ekonomiskiem jautājumiem. Un eh, šai sakarā jāsaka, ka mums eh, būtu nepieciešams eh, attiecīgi arī koncentrēties šiem jautājumiem, tad sociālās nodarbinātības lietas un miers darba mums ir pilnas rokas šī jaunā ekonomiskā stratēģijas, ko atsaucās referents un ko un mēs arī um, esam šīs apskatījuši. Nu, tā sastāv no trīs pīlāriem. Tur nav runa tikai par uh, investīcijām, bet, kas varbūt svarīgāk, par struktū, struktūrālām reformām, kas atstās uh, lielu ietekmu uz darba tirgu, tāpat arī, jā, teikts, digitālais tirgus, enerģētikas tirgus. Uh, pensijas sistēmu, sociālās aizsardzības sistēmu modernizāciju. Lūk, un tad vispēc to vēl viens pilārs, pēdējais pilārs, kas ir attiecīgi budžeta atbildība, tā sacīt, budžeta pilārs. Un mēs aicinām veidot sociālo tirgus ekonomiku, bet tajā pat labam trūkst līdzsveri. Trūkst līdzsveri starp sociālo līdzsveru, vienlīdzību no vienas puses un darba tirgus principiem no otras puses ir nepieciešams domāt par eh, demografiskiem jautājumiem, ir jāsakmē cimstība, lai būtu aktīva aizsardzība vecāku gadagājumu cilvēkiem, kā arī aktīva migrantu iekļaušana, lai nākotnē mūsiem, mūsu paudzēm būtu stabilāka un drošāka. Nu, noslēdzot par kohēziju un, un uh, sociālo politiku vajadzētu būt pozitīva diskriminācija attiecībā uz visattālākajiem reģioniem, kur būtu uh, slikta valsts uh, un citi pakalpojumi, kur būtu tieši jāpiestrādā un, un jānodrošina šo reģionu uh, kon konkurētspēju. Paldies! Makentājas kungs, lūdzu. Makentājas kungs, mēs atvainojamies. Paldies priekšstādātāji! Pirmkārt vēlos pateikties no sveic referentam par viņu visaptvarošo ziņojumu Un tāpat kā pērn, eh, arī šodien ceru, ka mums būs laba konstruktīva sadarbība ar, ar referentiem un citiem ēnu referentiem tuvākajās nedēļās. Daudz kam var piekrist šajā tekstā. Un nu, es ļoti pozitīvi vērtēju arī atsaucu uz eh, man, manis pašas veidot ziņojumu par to, kā veidot uzņēmējiem draudzīgu vidi. Ir daudz labas atsaucas uz MVU un grūtībām, ar kādām šie uzņēmumi saskars, un, protams, tie ir jāatbalsta jo sevišķi jārunā par pareizu regulatīvo satvaru. Mēs saprotam, ka nodarbinātības rādītāji dalība valstīs atšķirās, protams. Daudzās dalība valstīs ir ārkārtīgi augsts bezdarba līmenis, un mums jādara viss iespējamās, lai sniegtu palīdzīgu roku šīm valstīm, bet no otras puses mums ir jāatzīst, ka ir daudzas dalība valstis, tāda kā manējā, kur ir bijusi augsta izaugsme, augsts izaugsmes rādītājs, un šodien publicētā statistika uzrāda to, ka algas uh, pieauga ātrāk nekā inflācija Lielbritānijā. Algas paaugstinās par 1,8%, inflācija ir 1% līmenī apmēram, bezdarbs savukārt ir zem 6%, pirmo reizi pēdējo 6 gadu laikā Lielbritānijā. Un tā situācija nebūtu nav varbūt um, perfekta, pilnīgi droši vien, bet katrā ziņā pilnīgi noteikti mēs ejam pareizajā virzienā. Runājot par to, kā dalību valstīm un komisiju jānosaka prioritātes attiecībā uz kvalitīvu darbvietu veidošanu, investīcijām cilvēku kapitālā. Jādomā arī par jauniem inovatīviem veidiem, kā radīt pareizo uh, uzņēmēju darbībai pievilcīgo vidi. Un kā tad mēs varam palīdzēt um, uzņēmējiem atgriezt uh, Eiropā pakalpojumus un, un, un uh, ražošanu un tā. Un par cilvēku kapitālu jārunā par uh, prasme neatbilstību tirgumu. Nu, ir tāds jomas, kur mēs nevaram piekrist, vai minimālā alga, un Eiropas minimālās algas eh, šis atvars eh, regulējums tam es nevarētu piekrist. Paldies, Hārkins kundze no Alde grupas. Paldies, un vēlreiz arī no mans pusvirsnieks, paldies referentam, tiešām labi, rašaini pastrādāts. Nu, varbūt būs mazāk arī grozījumi reiz, tur pat divām apusēm mazāk tagad. Lielā mērā piekrīt tam, kas paudas ziņojumā. Dažas lietas pārnāšu referentā, šodien te nepieminēšu, jo. Uh, Galu galā laika mums nav daudz. Ir virknē spožu ideju dažos punktos, piemēram, 1, 2, 3 un turpmākajos punktos. Ceturtajā punktā tas man patīk, jūs runājat par fondu, fondu strateģiskām investīcijām. Bet, nu, jūsu prognozes te pārlieku optimistiskas, un tad jūs dodiet vienu vai divus iespējamos risinājumus, kā to risināt. Nu, es domāju, ka piektais punkts šajā kontekstā ir kritisks, ārkārtīgi svarīgs, protams, ka šim fondam. Uh, nav jāaizstāj investīcijas, kuras eh, noteikti šākā tā varbūt eh, cirkā, tā kā būtu jāizvairās tiešām no nu, liekas svaru un tā. Par sesto punktu neesmu droši, te runājam par prioritātēm, investīcijām ekonomiski vājos reģionos, vai piekrītu toties 14. punktam, kur jūs runājat par eh, tām dalību valstīm, kurām jāatgriež Eiropas līdzekļu līdzfinansējumu rezultātā, nu tur tiešām kaut kas būtu jādara. Piekrītu tāpat arī 4. punktam par fiskālo konsolidāciju, par šīs konsolidācijas pātrināšanu. Un arī 19. punktā, un es zinu, ka mēs par to esam diskutējuši iepriekš, tur runa par produktīvu investīciju un, un eh, investīciju jauninājumos izslēgšanas no deficīta mērķiem. Es pēc iespējas piekrītu, bet no politiskā viedokļa to būs grūti nodrošināt un realizēt. Bet katrā ziņā jāmēģina, jādomā būt radošiem kaut kādā veidā šeit. Un tas, principā, jau tā kā sākas darbs, un tas ir tikai jāturpina. Minimāla ienākuma, minimālās algas divos, divos atšķirīgās vienkopās, divos atsevišķos punktos. Jūs skatiet, varbūt jāapskatās, nu, ko tad šajā ziņā varam darīt un panākt. Jā, man sacījās tas, ka jūs sakat 50% no visiem tātad darba meklētājiem pat atrodot darba vietas, eh, viņi gal beigās neizraujas no. Nu, nabadzības eh, nastis un eh, nabadzības, eh, tā teikt, četnām un kādi jākļūt vispār strādāt. Bet, nu labi, par dažiem citiem punktiem vēl kontaktēšos par, par tiešo referentu un noteikti sarbosimies un, un paldies. E, Ines Zuber from Go. Ines Zuber no Go NGA. Gribēju atvainoties savus kolēģus vārdā, kas nevarēja ierasties šodien. Man tikai pavisam daži īsi komentāri, vispārīgi raksturu komentāri par šo jautājumu. Nu, pirmkārt, paldies par uh, daudzām labām idejām un, un lietām šeit ir tiešām svarīgi cīnīties pret bezdarbu. Ir sevišķi runa par jauniešiem, kas ārkārtīgi smagā situācijā. Grūti atrast darba vietas, grūti saskatīt kādu rožainu nākotni. Un nu, priecājos arī, ka runa ne tikai par darbības radīšanu, bet par uh, eh, kvalitatīvu darbības radīšanu, kas nodrošina cilvēku cienīgu dzīvi. Ir daudz tādu cilvēku, kas strādā, bet tik un tā nevar savu galvas kopā, nu, tā ir liela problēma, kas jāsina. Šeit varbūt pietrūkst uh, pamat problēma analīzes nedaudz. Kā tad ir pamata problēma, uz ko vērstas, vērsts ar Eiropas semestris un, un, un, eh, un, un ekonomiskā pārvaldība? Un krīzes visvairāk skārus ir eh, visnabadzīgākos, un tas ir ļoti bēdīgi. Tā kā te nav runa tikai par eh, kādām, kād, kādiem novām korekcijām, bet par struktūrāliem grozījumiem. Ar niekiem te pagro, pagrozoties un pamainot kūšu, un tur nekas nebūs. Bet katrā ziņā ir daudz kā labu, un esmu gatavs turpināt strādāt. Paldies! Paldies, Monika Vāna, kas pārstāv zaļos. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī referentam par um, par šiem komentāriem. Un tad izslēdzās mikrofons. Micro. Oh, oh, sorry, I thought it was <laughs> on. Okay. O, jā, atvainojos. Tad es sākšu no jauna saka runātāji. Tātad vēlreiz paldies eh, priekšsēdājiem, paldies eh, referentām par teicamo darbu. Tas ir tiešām labs eh, pamats turpmākām diskusijām. Jūs sevišķi labi, ka te ir koncentrēšanās uz sociālo politiku, un jūs arī sākumā norādījāt, taupības eh, pasākumu ietekme, un ka tā ir vien vairojas krīze un, un sociāla atstum, atstumtība, nu, vajadzētu vairāk koncentrēties uz cīņu pret nabadzību, uz cīņu pret eh, nevienlīdzību, izaugsmu un tāpēc viena lieta, protams, ar to vien nepietiek. Ja mēs eh, paskatāmies, ko, ko dara arī sabiedriskās valūtas fonds un, un sabiedriskā darba organizācija, tā to, ka nevienlīdzība pieauga Eiropā. Pret to jācīnās. Ja nepieciešama sociāla savienība, kā pretsvars, eh, lūk, eh, valūtas mm, sabiedriskiem fondam un tā tālāk. Jā, droši vien labāk sociāla un teritoriāla mm, koherence, līdzsvarotība. Ko varētu pilnveidot eh, ziņojumā? Mums būs daži grozījumi. Nu, kad es jārunā par reformām, Iegadējā izaugsmes pētījuma kon kontekstā par jauniem indikatoriem jārunā, par sociālajiem indikatoriem, kā arī ilgspējības indikatoriem. To saucēt šeit iekļaut. Klimata pārmaiņas, zaļā izaugsme, zaļās darba vietas. Tas varbūt pat labi nav pietiekami uzsvērts, viņam to vajadzētu pusēt vairāk. Nu, protams, demokrātiskā leģitimitāte. Nu, kur, kur pieminēts tas, ka jāiekļaut sociālai partneri, bet ar to vien nepietiek arī pilsoniskā sabiedrība kopumā. Ir aktīvāk jāpiesaist Eiropas semestriem. Uh, Tas noteikti ir priekšnoteikums tam, lai pilsoņi uzticētos šai sistēmai. Pēdējā komisija to ir apsolījusi, ir apsolījusi izstrādāt vadlīnijas attiecībā uz to, kā pilsonisko sabiedrību iesaistīt Eiropas semestrī, un tad to vajadzēja kaut kur šeit arī atspoguļot. Un arī par investīciju plānu runājot. Ziņotājs arī to pieminēja, ka ir tāda divu klašu, tātad investīcija politika. Uh, dažādām valstīm tā ir atšķirīga, ka ir uh, investīcija plāns vairākajām valstīm, bet sociāla investīcija plāna iztrūks. Labi, paldies, labi, tālāk. Agijas konsultants. FCT e pārstāv. Paldies uh, priekšstādētāji. Un arī es, protams, vēlos pateikties referentam par teicamo ziņojumu, par sniegto informāciju. Ir labi pastrādāts un mēs pilnībā, principā, uh, Varu piekrist eh, kolēģiem. Un, piemēram, var piekrist vairumam no pausto ideju, tā kā tiešām vēlreiz paldies. Jo sevišķi piekrītu jūsu liktēm uztvaram uz to, ka Eiropā daudz ir dzīvo nabadzības eh, apskāvienos tās acīm, skatoties uz to, ka viņi, viņi arī strādā. Man būtu jārunā arī par bērniem un, un par riska grupām, cik daudz cilvēku ir, ir atrodas uz šīs riska līnijas, eh, nu, noslēgt pat zem nabadzības eh, atzīmes. Jo kamēr vien Eiropā būs kaut viens bērniņš, kurš nespēja cienīt, dzīvot cienīgu dzīvi, kurš uh, kur ne, vecāks nespēja pavarot, kamēr vien tā būs, takmēr mums ir jāsver nopietni jautājumi par mūsu politiku adekvātumu. Minimālā alga, jā, principā tā mēs varētu piekrist, pie tā varētu piestrādāt. Minimālas garantijas eh, darbiniekiem ir nepieciešams, eh, sociāli viedokļi raugoties, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs tiešām samest panāk homogēnu un uh, eh, līdzsvarot Eiropu. Bet eh, es varu runāt arī par, par, eh, par ne tikai minimālu algu, bet, eh, bet, bet, bet algu, ar ko var izdzīvot, pilsoņu algu tā sacīt. Un, un tas ir nedaudz citāds koncepts. Jārunā par investīcijām MVU. MVU piekļuve kapitālam jāuzlabo. Šos visos jautājumus noteikti sadarbosimies ar jums. Viens īsts komentārs par nodokļu politiku. Fiskālās politikas ietvaros par to vajadzēja kaut ko vairāk pasakīt. Paldies! Paldies! Vēl viens uh, komentārs ir no zāles. Tad nevis no mēnreferentiem, bet no komitejas uh, locekļiem. Uh, dosim minūti laika kolēģi tad arī izteikties. Marija, lūdzu jums pāris minūtes, un tad es arī jau teikšu galvārds, un tad mums būs jābeidz. Well, and then you mean that you want to make remarks all the, the rest of you too? Nu, jā, tad referentam mums iespēja apkopot un sniegt komentārus. Tā kā, nu, maksimums piecas minūtes būs referenta rīcībā, jo mums pēc tam būs komitejas priekšsētāja tikšanās, un man obligāti jābūt klāt. Jo nodarbinātības nodarbinātības komiteja kaut kā arī ir iesaistīta investīcijas politikas izskatīšanā. Nu, bet ja jūs visi vēlaties izteikties, tad nevienam netiks vārds, jo gal galā mums jābeidz sanāksme pēc īsa brītiņa. Vai tūkiem gal, gala beigās jāatmājās šeit, jo tikai cilvēki. One minute. Eh. Tātad minūte laika. Rodrīgas skundzei. Un tad skatīsimies, vai mēs varam iekļauties, bet, nu, jums būs jā, jāveic eksāmenis, saka, jau būtiski pusminūtē, nebūs viegli. Lielas paldies, izteikšos pavisam īsi. Uzsvēršu, ka iegadējais eh, izaugsmas pētījums eh, nosaka turpmāko politikas attīstību. Un politikas priekšlikumās pozitīvais ir tas, ka runa par investīcijām. Investīcijas ir pievienotas fiskālajai konsolidācijas struktūra reformām kā prasība, tas ir pozitīvi, bet ar to vien nepietiek. Raugoties no šīs komitejas viedokļa, mums būtu jāuzsver, ka mēs vēlamies investīcijas un kvalitatīvas darba vietas. Lūk, un tā šeit pilnīgi noteikti iztrūkst gadējā izaugsmes pētījumā. Un vajadzētu vēl arī Šo to piebilst par struktūrālām reformām, kas nepieciešams. Nav runa tikai par darba tirgus reformām, ir runa arī par izglītības un apmācības sistēmu reformām, par efektīvu valsts administrāciju, kas spēj dot nepieciešamos pakalpojumus. Lūk, tā šeit ziņā iztrūkst. Un paldies par ziņām, bet ja tā būs jāpiestrādā. Vēlos uzsvērt, ka tas jau ir šī iegadēja izaugs pētījuma mērķis, nu, uz to tad vairāk arī jākoncentrējas, jo Nu, tad eh, ekonomikas komiteja ir kas cits, viņi koncentrēsies uz citiem jautājumiem. Mūsu loma ir eh, skaidri gaiši uzsvērt, kas tad ir iztrūkšās ziņā no mūsu viedokļa raugoties. Uh, eh, thank you. Uh... Paldies. Dominiks Martāns. Vienu minūti. Uh, procesāls jautājums. Es būtu gribējusi izlasīt eh, referenta um, tekstu, un es gribētu arī sniegt grozījumus, bet es saņēmu šo tekstu tikai angļu valodā, un viņš arī teica, ka viņš izskatīs tikai grozījumus angļu valodā. Es gribētu teikt, ka franču valoda ir viena no oficiālajām valodām Eiropas parlamentā, pie tam viena no dibinātāju valodām. Es gribētu teikt, ka tā ir nicinoša attieksme. <clears throat> Te ir runa par četriem miljoniem franču vēlētāju, kurus es pārstāvu. Demokrātija tiek spārdīta kājām. Eh, Miss Jones, Diana Jones. De Diana Jones. Vous ne m'avez pas répondu. Jūs man neatbildējāt, vai man vajag uzdot jautājumu angļu valodā? Priekšsēdētāja runā bez mikrofona. Uh, jūs tagad nevarat saņemt atbildi, bet jūs to saņemsiet. Uh, Diana Jones. Diana Jonesa. Thank you again, madam. Paldies, uh, priekšsēdētāji. 21. punktā rezolūcija aicina komisiju iesniegt priekšlikumu Eiropas ietvera minimālajām algām. Un pēc tam 33. punktā ir runa par Eiropas eh, minimālajiem ienākumiem. Es domāju, ka abi šie komentāri, šie priekšlikumi būs milzīgs šoks ne tikai Lielbritānijas darba devējiem, Lielbritānijas valdībai, bet arī mm, dalību valstu darba devējiem un dalību valstu valdībām. Tas ir tāpēc, ka kontrole pār minimālās algas e, noteikšanu un ienākumu noteikšanu ir dalībvalstu valdību kompetencē. Es uzskatu, un UKIP partija uzskata, ka mēs nekādā veidā nevarēsim e, to visu harmonizēt e, dalībvalstu starpā, ņemot vērā grūtības, kāda, ar kādām mēs saskaramies Eirozonā, ņemot vērā milzīgās atšķirības starp dalībvalstu IKP Un, atklāt sakot, tā ir joma, kur Eiropas Savienībai nevajadzētu iejaukties. Mēs to nevaram atbalstīt. Paldies! You... Paldies, Murvai kundze! Paldies! Referents nāca klajā ar šokējošu paziņojumu. Viņš teica par smadziņu noplūdi, un viņa prāt, te ir runa tikai un vienīgi par dalībvalstu kompetencijām. Dalībvalstīm vajadzētu atrisināt šo problēmu. Atšķirības, kas pastāv starp uh, atsevišķām dalībvalstīm, šķiet arī ir tikai un vienīgi dalībvalstu kompetences jautājums. Es gribētu zināt, ko jūs par to domājat. Domāju, ka mums vajadzētu noskaidrot, kas tad eh, īsti ir harmonizēt minimālā alga. Mums, nabadzīgām dalību valstīm, tas izklausās ļoti labi, bet ko izdomā MVU? Paldies! Veronika Lopes de eh, Fontāna. Paldies, priekšādātāji! ir jau vēls. Sofija ļoti daudz runāja, bet es gribētu nodrošināt, lai nākamo reizi mums būtu pietiekami daudz laika. Šoreiz uz to neuzstāšu. Paldies! Gutieres kungs. Varbūt jūs varētu tagad izdarīt kopsavilkumu. Lielas paldies! Es gribētu pateikties par visiem komentāriem un deputātu teikto. Šajā ziņāmā mēs atsācamies uz komisijas paziņojumu, un mēs vienkārši uzdodam vienkāršu jautājumu. Ko komisija vēlas darīt, lai radītu darba vietas? kāda ir šēršļi darbvietu radīšanai un ko darīs Eiropas komisija Eiropas semestra politikas jomā. Un mēs šeit nonākam pie secinājumiem. Šie secinājumi ir atrodami ziņojumā. Mēs uzskatām, ka visi ziņojuma punkti attiecas uz darba vietām. Mēs domājam, ka te ir runa par tādiem vienkāršiem pasākumiem un vajadzētu nodrošināt, lai šie pasākumi patiešām ļauj radīt darba vietas. Te ir runa par dažādām jomām, izglītību un tā tālāk, un tas varētu radīt tādu vidi, kas ļautu radīt darba vietas. Mums vajadzētu uzdot sev jautājumu, vai sagatavotā politika ir pietiekami ambicioza. Mums ir vajadzīga ilgspējīga izaugsme un tāds klimats, kur varētu radīt labas darba vietas. Tas ir jādara ātri, jo daudzi eiropieši saskaras ar dramatisku sociālo situāciju. Dažkārt bezdarbs pārsniedz pat 20%. Mēs runājam par to, ka viena no četrām ģimenēm sociāli tiks izstumta. Reforma process ir minimāls, tas ir ļoti lēns, un tas nepalīdz ģimenēm, kas saskaras ar nabadzību, kaut gan tās strādā Tās nevar nopelnīt pietiekami daudz, lai izdzīvotu, nevar sekt pamat izdevumus. Tātad mūsu galvenā ideja ir radīt liederīgu ziņojumu. Esmu pārliecināts, ka mēs panāksim vienošanos, lai saprastu, ko tieši mēs gribam ieteikt. Domāju, ka galvenās debates saistās ar diviem jautājumiem. Pirmkārt, kā mēs varētu nodrošināt, lai ekonomiskā atvesaļošanās virzās uz priekšu pareizi, un kā mēs varētu labāk sadalīt um, labklājību, lai nebūtu tik lielu atšķirību iedzīvotāju starpā. Eiropas komisija noteikti var kaut ko darīt, lai šīs atšķirības būtu mazākas. Par atalgojumu runājot 21. pāntā mēs runājam par Eiropas eh, ietveru minimālajām algām. Mēs nesakām, ka minimālajā algā ir jābūt vienai un tai pašai visās dalībvalstīs. Mēs vienkārši sakām, ka Eiropas Savienība nedrīkst pieļaut tieši tās pat kā tā nedrīkst pieļaut pārlieku lielu deficītu vai valsts parādu. Tātad tā nedrīkst pieļaut, lai darbinieki saņemtu pārāk maz un lai tie nevarētu nodrošināt sev eh, cilvēku cienīgus dzīves apstākļus. Atbilstošs darbs šeit ir galvenais jēdziens. Lai varētu nodrošināt Eiropas sociālo modeli. Tieši šādi jautājumi mums sev ir jāuzdod. Es gribētu jums pateikties par jūsu komentāriem un uh, paldies arī jau tagad par uh, jūsu ieguldījumu, ko jūs vēlētos sniegt tuvākajā nākotnē. Neviens no UKIP partijas vairs nav klāt, arī franču deputāts vairs nav zālē. Bet es domāju, ka ziņojums tomēr būs derīgs. Runājot par eh, ziņām rakstīšanu angļu valodā, tas tiek darīts eh, procedurāli iemeslu dēļ. Vienalga, vai mēs eh, rakstam angliski vai citās valodās, galvenais mūsu mēķis ir sagatavot labu ziņojumu. Liels paldies par ieguldīto darbu, paldies arī ēnu referentiem par viņu paveikto. Es domāju, ka mēs nodosim tālāk informāciju Martāna kungam un Pēc tam arī mēs ar koordinatoriem apspriedīsimies, eh, ko darīt ar tūkošanu. Paldies! Mums bija ļoti gara sēde, mēs tikāmies ar Latvijas ministru, un tieši tāpēc mums bija sarežģīti tikt galā ar darba kārtību. Taču rīt ir jauna diena priekšā, mēs varēsim kopā pavadīt vēl daudzas stundas. Paldies!